Kolēģis. Kolēģi. <laughs> Can I bring the meeting? Eh, vēlos sākt sanāksmi. Ķermies pie darba kārtības. Pirmais jautājums priekšsēžu paziņojumu. Pirmkārt, vēlos jums pastāstīt par koordinatoru lēmumu, kas pieņems 14. oktobrī. Par iekšzemes ūdeņu transporta līdzekļiem EPP un SD mm, dos uh, eh, referenci šiem diviem zīmējumiem atzinums par priekšlikumi regulēja finanšu noteikumiem, kas piemērojam Savienības vispārējiem budžetam. Budžeta komiteja nozīmēja um, referentu. Eiropas komisijas uh, kontu noslēgumi uh, jūras drošības aģentūrai EPP, ikgadējie Eiropas komisijas konta, ECR. Un koordinatori nenolēma, kas gatavot pārējos ziņojumus atzinumus. Dzelzceļa aģentūra. Tas būs EPP ar visām pārējām aģentūrām uzklausīšanas, deleģēšanas. Koordinatori vienojās par sešu deputātu uh, delegāciju uz Madeiru uh, 6. mārta, 24. martā sākošajās nedēļā. Uh, un mēs arī saņem komitoloģiju ziņojumu. Vakardien bija koordinators sanāksme. Atzinumi. Viens atzinums par rotācijas sistēmu EPP. To uzņemsies par ETS. Matjo Groši līdz šim to darīja, koordinatoru lūdzu viņam turpināt šo darbu. Attiecībā uz pāriem lēmumu nav pieņemti. Arī par dokumentiem, ko saņemam informācijai. Pētījums par starppilsētu transportu koordinatori vienojās par pētījumu prezentāciju vienā no mūsu transporta komitejas nākamām sanāksmēm. Centīsimies tai atrast laiku vienā no mūsu nākamām sanāksmēm. Naidis uh, koordinatori vēlēs nodarbinātības komitejas lūgumu noraidīt, taču 50. noteikums tiek piemērots pirmiem diviem ievilkumiem 8. pantā. Un sekretariātam lūdza izpētīt iespēju organizēt uzklausīšanu. Bija viedokļa apmaiņa par aviācijas ETS, komitoloģijas eh, apkārt raksts saņēmām. Lūk, koordinators sanāksmes pēdējās divas vai ir jautājumi šajā sakarā? Ja nav, tad turpināsim. Un nākamais punkts ir balsošana. Vai visi ir paņēmuši balsošanas kartītes? Eh, pārbaudas balsojums. Tas ir tikai, lai pārbaudītu, vai EPP nav atnesuši pa daudz kartītes, vai nav pa daudz EPP deputātu. Pagaidām šķiet viss ir kārtībā, visi nobalsojuši. Valci. Beidzam balsot. Tik tālu, tik labi. Tā bija tikai pārbauda. Pārbaudas balsojums. Labi, pārbaudas Belsims vēlreiz. Lai pārliecinātos, ka tiešām EPP nav pa daudz, sākumā kā balsot. Tas būtu gan nepatīkami, ja izrādītos, ka kādam citam ir pa daudz deputātu. Labi, beidzam balsot. Viss ir kārtībā. Nu tad sāksim. es sākšu ar to, ka ielikšu jau uh, eh, teismaisiņu krūzītē ja apkalp, ja oficiāli atnāks balsošanas vidū gadījumā, lai to nezaudētu laiku. Un tagad integrēts paktu piegādes tirgus iet izniecības izaugsmē Eiropas Savienībā. Dantāna kungs ir ziņojuma sagatavotājs, atzinuma sagatavotājs. Pirmais ir dalītais balsojums, ko prasīja EPP pirmā daļa, kur ir atzīts uh, um, uh, pakalpojumu nozīmību. Pirmais uh, eh, pār, pret, atturas noraidīts. Otrā daļa. Vai mums ir vārds par to balsot? Labi, otrā daļa. Kas ir pār? Pret. Aturs pieņemts. Pieņemts. <clears throat> Nākamais. Otrais grozījums. Lichtenbergere. Pār. Pret. Aturs pieņemts. Trešais. Pār pret atturs pārbaudīsim. Sākam balsot par trešo grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 16 pār 20 pret. Noraidīts 8 pār. Pret. Aturs pieņemts. B kompromiss pār pret atturs pieņemts. C kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 14. par, pret, atturs, noraidīts. 17. par, pret, atturs, pieņemts. D kompromiss par pret atturs pieņemts. 24. par pret atturs pārbaudam 24. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 25. par pret atturas pārbaudam 25. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. E. Pār. Pret. Aturs pieņemts. F. Pār. Pret. Aturs pieņemts. 29. Pār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 pret atturas noraidīts 38 par, pret atturas pieņemts 39 par, pret atturas noraidīts 40 par, pret atturas noraidīts 46 par, pret atturas noraidīts 47 par, pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. E, varam vai vēl varam par 48 līdz 55 balsu blokā. Nē, 50 ir atšķirās. 48 pār, pret, atturas noraidīts. 50 pār, pret, atturas pieņemts. 53 pār, pret, pret, nu, e, atturas noraidīts. 54 pār, pret, atturas noraidīts. 55 pār pret atturas noraidīts. Galbalsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 37 pār neviens, nav pret neviens neaturas, pieņemts vienbalsīgi. Apsveicam Dantānu kungu. esmu pārliecināts, ka šīs balss, bu, sojums būs tāds pats, balsojot par ceturto dzelzceļu paketi. Nākamais uh, jūras telpiskā plānošana Maisneres kundze. Kūna kungs. Ir un par diviem iesniegumiem, kurus esmu iesniedzis par delģētiem tiesību aktiem. 209. grozījums, kā arī 212. grozījums. Es abas atsaukšu, jo referentes formulējums ir vēl precīzāks, un es to atzīstu, labprāt, kolēģis maisters formulējums. 209 un 212. Ich hätte Thank you for that, Bernard. Right. Are you ready to go on? Vai esat gatavi balsot? Pirmais grozījums ir valodniecisks, tādēļ pievērsēsimies 11. grozījumam, kas par pret atturas pieņemts. 83. kas par? 82. ir papildinājums no kona kunga, kas par, pret, atturas, Pārbaudīsim šķiet, gan, ka noraudīt, noraidīts. Sākam balsot. Balsojam par 82. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 83. nākamais. Kas par? 83. par. Pret. Atturas Pieņemts. 13. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 26. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 12. grozījums par? Pret. Atturas pieņemts. 85. grozījums priekšlikumu sākas kongrozījums, kas par pret atturas pieņemts. 88. par pret atturas noraidīts. 87. par pret atturas. Šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. 87. grozījums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 pār 10 pret. Pieņemts. Nākamais NV14 par. Pret. Atturās. Pieņemts. 88 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 29. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 89. <clears throat> par, pret, atturas, noraidīts. 90. valodnieciskas, 91. un 30. par, pret, atturas, noraidīts. 92. par, pret, atturas, noraidīts. NV15 ir valodniecisks. Kompromisa grozījums 3. Kompromisa grozījums 3 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums 4 par, pret, atturās, pieņemts. Kompromis grozījums 5 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums 6 par, pret, atturas, pieņemts. Simtais par, pret, atturas, noraidīts. 102. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 33. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 103 par, pret, atturas pieņemts. Tagad 17. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Nākamais 106. grozījums par, pret, atturas pieņemts atturas noraidīts. 107. 108. identiski, kas par, pret, atturas noraidīt. 18. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 109. sadarīt atbalstīt. Kas par, pret, pieņemts. Atsevišķi 35 par, pret, atturās, noraidīts. 19. par, pret, atturās, pieņems. 110. par, pret, atturās. 110. pārbaudīsim elektroniski. Tātad, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un grozījums pieņemts. 111. grozījums par. Pret. Atturās. Sākšu vēlreiz. Nodrošinātā visi paceļ rokas. 111. Kas par? Pret atturās, vienalga pārbaudīsim elektroniski. Balsojam, beidzam balsot. Pieņemts. 112. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 113. par, pret, atturās, noraidīts jo liberāļi šoreiz balsoja citādāk. Tālāks kompromisa grozījums numur septiņi par, pret, atturas pieņemts. Un tagad pasāstīju visus savus noslēpumus. 116. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 117 par, pret, atturas noraidīts. 118 par, pret, atturas, noraidīts. 119. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa grozījums 8 par, pret, atturas, pieņemts. Simtu četrdesmit 149. 149. grozījums. 149. kas par, pret, atturas, noraidīts. 150 par, pret, atturas, pārbaudīsim 150. grozījumu. Šķiet, ka noraidīts, vislabāk pārbaudīsim. Balsojam! Beidzam balsot. Pieņemts. 26. tad atkrīt. Tagad varam pievērsties 45. grozījumam par, pret, atturas, noraidīts. 46. par, pret, atturas, noraidīts. 27. par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais 28. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais 30. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 26. no NV par, pret, atturas, noraidīts. 154. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 155. par, pret, atturas, noraidīts. 156. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss grozījums 9. Kas par, pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Tagad kompromis grozījums 10. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk. 30. grozījums no NV komitejas. Tas ir papildinājums kompromisa grozījumam 10. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 31. par? Pret? Atturas? Noraidīts. 36. par, pret, atturas, noraidīts. 37. par, pret, atturas, noraidīts. Mums šodien, šonadēļ acīm redzot, nebūs labas attiecības ar NV. Fišu 50, kas par, pret, atturas, noraidīts. 170. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromis grozījums 11, kas par, pret, atturas, pieņemts. 38. par, pret, atturas, pieņemts. 175. tad atkrīt, pievērsīsimies 39. grozījumam par, pret, atturas, pieņemts. 40. kas par, pret, atturas, pieņemts. 41. kas par, pret, atturas, pieņemts. 42. par, pret, atturas, pieņemts. 43. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 44. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 45. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 40. grozījums no NV par, pret, atturas, noraidīts. 41. kas par? Atvainojiet, par šo nav balsojumu. Tagad pievērsīsimies 180. grozījumam. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. 181. un 43. balsojums kopā, kas par? Pret? Atturas Pārbaudīsim elektroniski 181. un NV 43. grozījumi kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir noraidīts, jo neizšķirts balsu skats. 182. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 183. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Simt četri, kas par, atvainojos, NV 44 par, pret, atturās, noraidīts. Fīš 54 par, pret, atturās, noraidīts. 46 par, pret, atturas, pieņemts. 184. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 185. par, pret, atturas, noraidīts. 186. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 186. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. NV45. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Fish 55. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 47. un 187. balsosim kopā. Kas par? Pret? Atturās? Tātad vai tas ir pieņemts? Tad pieņemts. 188. par? Pret? Atturas noraidīts. NV 46 par? Pret? Atturās? Noraidīts. 58. grozījums par? Pret? atturās noraidīts. 48. un 189. kopā par, pret, atturās, pieņemti. 49. kas par, pret, atturās, pieņemts. Nākamais kompromiss grozījums 12 par, pret, atturās, pieņemts. Kompromis grozījums 13 par, pret, atturās pieņemts. 197. par, pret, atturās pieņemts. 189. par, pret, atturās pieņemts. 52. par, pret, atturās pieņemts. Fiš 59 par, pret, atturās pieņemts pieņemts. 53. par, pret, atturas, pieņemts. NV 50 par, pret, atturas, pieņemts. Un tālāk 200. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 201, 202 un 203 balsosim blokā tiek papildināts ar vārdiem, ar formulējumu, kas par, pret, atturas, noraidīts. 204. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 205. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 206. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Balsosim par 62 un 63. Kas par? 62, 63. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Man arī šķiet, ka tas atkrīt, bet jebkurā gadījumā šie grozījumi ir noraidīti. 208. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 207. kas par? 208. tika pieņemts. Ticēšu, ka 207. grozījums ir atkrits. 209. grozījums ir atsaukts. Varam pievērsties 210. grozījumam, kas par pret atturas pieņemts. 211 atkrīt. 213. atkrīt, 212. atsaukts, 214. atkrīt, 215. ir atsaukts. Vai 206. grozījums tika apstiprināts? Tad balsojam par 211. par. 211. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 213. kas par pret atturās noraidīts jebkurā gadījumā. 212. grozījums atsaukts. Nākamais 215. kas par pret pieņemts. 216. grozījums. Jā. Ja? 216. Kas par? Pret atturas pieņemts. 217. par? Pret atturas noraidīts. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. 217. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 20 pār 19 pret. Roša kungs pareizi norādīja. Tālāk. 55. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 218, 219 kopā. Kas par? Pret. Atturas noraidīti. 220, 221. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 222. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 225. kas par? Pret. Atturas noraidīts. 58. kas par pret atturas pieņemts. Nākamie divi atkrīt. Fiš grozījums atkrīt. Tagad 227. grozījums kas par pret atturās noraidīts. 57. grozījums par pret atturas pieņemts. 228. par, pret, atturas, pieņemts. 58. par, pret, atturas, pieņemts. Fiš 1 par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. NV1 par, pret, atturas no, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturas, noraidīts. Fišs otrais, kas par, pret, otrais, noraidīts. 68. par, pret, atturas, noraidīts. 65. grozījums par, pret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 pret, atturas, pieņemts. 69. par, pret, atturas, pieņemts. Fis 4, kas par, pret, atturas, noraidīts. Fis 5 par, pret, atturas, noraidīts. Fis 6 par, pret, atturas, noraidīts. kompromisa grozījums viens. Pēku kompromisa grozījums viens pašās beigās. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Fiš septiņi par, pret, atturas, noraidīts. Fiš astoņi par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa grozījums divi par, pret, atturas, pieņemts. 73. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Fiš 10 par, pret, atturas, noraidīts. NV 4 par, pret, atturas, noraidīts. Fiš 11 par, pret, atturas, noraidīts. Fiš 12 par, pret, atturas, noraidīts. Fiš 13 par, pret atturas noraidīts. Satītais grozījums par pret atturas pieņemts. 75. par pret atturas pieņemts. NV6 par pret atturas noraidīts. Fiš 15 par pret pret, atturas, pieņemts. NV7 par, pret, atturas, noraidīts. Fitch 16 par, pret, atturas, pieņemts. 8. par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais 9. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piš 18 pār, pret, atturas, pieņ, noraidīts. 71. Saka priekšsādātais atvainojas, 77. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Fiš 19. kas par, pret, atturas, noraidīts. Hmm. NV 9. par, pret, atturas pieņemts. 78. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. NV10 par pret atturas noraidīts. Fež 20 par pret atturas noraidīts. Fež 21 par pret atturas noraidīts. NV11 par pret atturas, noraidīts. Fiš 22, kas par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Fiš 23 par, pret, atturas, noraidīts. Liekas, kā vādu zivsēmniecības komiteju. NV 12 par, pret, atturas, pieņemts. 24. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 79. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Fiš 25 par, pret, atturas, pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 61. par, pret, atturas mm. pieņemts. 59. par, pret, atturas noraidīts. 62. par, pret, atturas noraidīts. Un visbeidzot, Fišs 65. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Un noslēguma balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 par, 7 pret, neviens neaturās, pieņemts. Un tagad likumdošanas rezolūcija, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 pār, 7 pret, neviens neaturās, arī pieņemts. Apsveicam Maisners kundzi. Nākamais ir Rubika kungs. Es gribēju izteikt īsu komentāru un pateikties visiem, visiem ēnu referentiem par labo sadarbību. Šis tiešām bija ļoti grūts eh, atzinums, tas ir kaut kas jauns, ko daram šajā ietvarā. Un zivsēmniecības komiteja bija pilnīgi cita pieeja, tieši tādēļ mēs nevarējām to atbalstīt. Gribēju tikai paskaidrot, kādai balsojums bija. Tāds arī pat es darbojos uh, eh, komitejā. Liels, liels paldies visiem un gaidu, kādi būs mūsu nākamie soļi. Paldies! Paldies. Nākamais ir Rubika kunga ziņojums par reģionālu zīmēlu izveidi virzību uz paraugu praksi lauku ekonomikā. Kompromisa grozījums viens, kas par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums divi, kas par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 3. Kas par, pret, atturas, pieņemts. 17. grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas, pieņemts. 19. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektronisku 19. grozījumu. Sākam balsot par 19. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais 20. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums 4, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums 5, par, pret, atturas, pieņemts. 29. grozījums. Par, pret, atturas. Pārbaudīsim 29. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 31. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 32. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzām balsot. Noraidīts. 33. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 34. Gr... Nē, pārbaudīsim elektroniski 33. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Balsojums beidzies atkal neizšķirts un noraid, tāpēc noraidīts. Tas bija 30. Trešais tagad par 34. Kas par? Pret. Pārbaudīsim 34. arī elektroniski, ja neviens negrib pacelt rokas. Sākam balsot. EPP viens par daudz. Startībā beidzam balsot. Pieņemts. 35. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 38. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts Pārbaudīsim otro grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk trešais grozījums. Kas par? Pret. Pārbaudīsim trešo elektroniski sākam balsot. Balsojums beidzies. Pieņemts. Tālāk piektais grozījums par, pret, atturās. Pārbaudīsim piekto elektroniski, sākam balsot. Balsojums beidzies. Pieņemts. Sastais grozījums no par, pret, atturās. Pieņemts. Un beig balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad balsojums beidzies. 35 pār 4 pret, neviens neaturās. Apsveicam Rubika kungu. Ziņojums pieņemts. White and the mentions Mr. Lightfoot's report, presentation of draft report. all three vice chancellors you can. Could I ask people to leave quiet? Aicināšu cilvēkus pamest telpu tomēr klusie, klusāk iespējams. Thank you. Is... Nākamais darba kārtības punkts ir šis strīdīgais ziņojums no Laiktfrīda kunga sagatavotais atzinams par tātad transporta līdzakļu maksāvēliem pieļēmiem gabarītiem. Laikfrīda kungs tomēr pagaidīšu, kamēr zālē iestāsies klusums. Dāmas un kunga. Es paši uzskatu, ka liederīgi. Ja sa, vien, vienā telpā notiek viena sanāksme, jūs gribat noturēt citas sanāksmes, tad dariet to lūdzu ārpusē. Tā, lai mēs varētu veiksmīgi turpināt mūsējo. Laitfrīda kungs, vārds jums. Liels paldies priekšsādātāji. Es nezināju, ka mans atzinums būtu strīdīgs līdz brīdim, kamēr jūs to pieminējāt. Bet, nu, paldies, ka norādījāt, tagad to labāk zināšu. Cienījamie kolēģi un kolēģis, ir ļoti patīkami uzzināt, ka es drīkstēju strādāt pie šī ziņojuma no vienas puses. Droši vien arī tādēļ, ka temats pats par sevi ir ārkārtīgi interesants. Otrkārt, tādēļ, kā jau priekšādātājs teica, ir dažādas pieejas. Es domāju, šeit parlamentā runāt par kopīgu pieeju, manuprāt, neviens zinot, kā tas viss ir veidojies, neviens nav tādā īstā sajūsmā par šo likuma priekšlikumu, un tas ir ļoti labs tāds paraugs, kā tas parāda, kā likumus nevajadzētu sagatavot un kā tos nevajadzētu nosūtīt uz Eiropas parlamentu. Tā kā jau Vairāk kārt esmu par to runājis, ša, šoreiz par to īpaši neizvērsīšos. Par uh, ziņojumu pašu. Es domāju, ka tas ir ļoti interesants likumu projekts, kas, protams, manuprāt, panāk kaut ko, ko es eh, ar visu sirdi noraidu. Esmu uzsācis šeit darbu Eiropas parlamentā, tajā strādāju, un es domāju, ka Eiros parlamentā ir kopīgas intereses eh, izveidot ceļu satiksmi vairāk ekoloģisku un eh, da, uz dažādiem transporta veidiem raucieties nevis kā uz kaut ko pilnīgi identisku, bet eh, teikt, ka daži transporta līdzekļi ir vairāk vēlama, vairāk mazāk vēlama. Un šīs kopīgais viedoklis, manuprāt, 8,5 gadu šeit Eiros parlamentā ir valdījis. Pirms vairākiem mēnešiem, manuprāt, ir uzsākusies tāda nepareizvirzība. Šis kopīgais viedoklis, šis veselais saprāts, kā Baltijā grāmatā ir teikts, pārlikt satiksmi no ceļa uz dzelzceļu, manuprāt, komisija un eh, transporta komisārs Kalas to nevis vienkārši nav ievērojis, bet apzināto pārkāpi šo mērķi, vērsies pret to. Es domāju, ka Eiropas komisijas pieeja ir nepareiza. Uh, tā nav satiksmes politika, kas Eiropā ir vajadzīga. Varbūt tā ir transporta politika, kuru daži lobbyisti vēlas un kas pārstāv tikai noteikti grupu intereses, bet nevis Eiropas pilsoņu intereses. Un šādā izpratnē ir eh, jāuzlūko arī komisijas likuma priekšlikums. Un līdz šim manā karjerā esmu rēti kaut ko tādu darījis, bet eh, tagad ir tā, ka es principā komisijas uh, likuma priekšlikumu saturiski absolūti esmu mainījis. Komisijas priekšlikuma būtība un visu šī neskaidrā runa par to visu un haoss par to visu nav, neko labu nedod. Un uh, tur ir uh, šis komisijas priekšlikums krasās atļaut tāds garākus parodājumus pa uh, Eh, pārobežu pārvadājumus pa sauzemes ceļiem, un eh, tas eh, ir novēršanās no Eiropas komisijas desmit gadiem ilgās virzības. Iemesls īstenībā ir skaidrs. Ja paraugās uz komisijas priekšlikumu un kaut ko tādu cienījumā, ko es vēl nekad neesmu piedzīvojis, tad burtiski tur var lasīt tā, ka līdz šim situācija ir tāda, tad dažas puses vērsās pie komisijas, Un eh, tās noteikti nebija dabas aizsardzības organizācijas, un šīs grupas domāja, ka šī situācija ir jāmaina, jo tas ir eh, transporta rūpniecības interesēs, un tas būtu labāk eh, transporta rūpniecībai. Un tas ir viss tas scenārija de facto situācija, paraudzīsimies, kas beigās un tā iznāks. Ko esmu ieteicis? Es esmu ieteicis, ka nākotnē šiem lieliem kravas transporta līdzakļiem nevajadzētu paredzēt pārobežu vadājumus. Tas pirmais punkts. Otrais punkts. Tas, kas ir visā šajā tekstā, daži tādi neskaidri priekšlikumi par drošību, daži tādi nevisai skaidri priekšlikumi par labāku masas pārbaudi, ka šīs lietas nākotnē, protams, paraugāmā laika periodā, jo, ja ir pietiekami daudz laika, varētu to sagatavot, ka šīs lietas būtu obligātas. Es domāju, ka drošība tīpaši vajākajiem transporta sistēmas dalībniekiem tam ir jābūt svarīgākam nekā līdz šim mums. Tad es domāju, ka aizsardzības mehānismi ir jānosaka kā obligāti, kā saistoši. Domāju, ka nākotnē ir labāk jāvar eh, kontrolēt eh, transporta līdzakļu māsai, tīpaši iestādēm jo iestādēm tur ir būt ļoti liela materiāla ieguldījuma. Tādēļ es uzskatu, ka tas ir jānoskaidro. Jautājums tāds, vai zinātnes pamatots vai nē. Un uh, man tagad ir pietiekami daudz uh, dokumentu, kas parāda, ka tas ir pamatoti. Un nākotnē būtu jābūt uh, saistošām norādnēm kravas mašīnās par eh, masu, lai to varētu arī kontrolēt. No otras puses ir arī jāaizsargā šoferi, jo viņi kaut kolā nemaz nevar novērtēt, eh, tīpaši attiecībā uz dažiem kravas mašīnām, cik eh, smagas var būt šīs kravas mašīnas, šīs kravas, par aerod aerodinamiskiem pasākumiem. Es principā esmu pozitīvi noskaņots pret šiem pasākumiem Bet bija tikai drusku dīvaini, ka ir jau direktīva, kas uh, savā būtībā nosaka, kādi pasākumi drīkst tikt veikti, cik uh, gari un cik plati var būt šīs, šīs uh, ierīces iekārtas kraus mašīnas. Komisija ir pretrunā ar šo pašreiz spēkā esošo direktīvu, un tas ir no ģenerāla direkcijas. Uh, Eh, to varēs pēc, pēc tam noskaidrot, tur ir kā nejauši, tur tas no nepareizās puses nāk, un esmu mēģinājis arī šīs eh, lietas eh, pašreizajā direktīvā, esmu mēģinājis pateikt, ka, lai šis jaunais dokuments sakristu ar jau esošo direktīvu, lai tas viss būtu saskaņots. Pozitīvi esmu noskaņots par tiem pasākumiem, kas kalpo tam, ka jau tradicionālajām kravas mašīnām, parastiem kravas mašīnām, lai radītu labākus nosacījumus benzīna patēriņā Šeit es komisijas priekšlikumu vērētos paplašināt. Šeit vajadzētu paraudzieties uh, uz tehniku neitrālus uh, degvielas taupīšanas uh, variantus paraudzieties attiecībā uz dzinējiem, arī tad, ja viņi būtu ar lielāku masu, es šeit atklāti atzīstu, ka manā priekšlikumā varētu vēl arī šo un to uzlabot. Lai šeit panāktu optimālas iespējas. Cienējamas dāmas un kungi, tas, ko es jums tagad prezentēju, tas ir mans priekšlikums, mans projekts. Protams, ka es zinu, ka cienījamās kolēģis un kolēģi ir īpaši ēnu referenti šajā dokumentā saskata noties lietas savādāk, uzskata par to savādāk. Es zinu, ka beigās būtu saprātīgi atrast kompromisu, kas dabūtu lielu vairākumu parlamentā lai panāktu optimālu rezultātu Eiropai. Optimālu Eiropas ekonomikai, bet optimālu arī tām valstīm, kas atrodas pie šīm ātrgājas šosiem, pa kuriem tie brauc, optimāliem nodokļu maksātājiem. Nevar būt tā, ka mēs mainām kaut kādas lietas, un ja ir nepieciešamas citas infrastruktūras, ka atkal būs uh, jāmaksā nodokļu maksātājiem par infrastruktūru. Un nodokļu maksātāja nauda dos iespēju nopelnīt milzīgu pēļņu dažiem uzņēmumiem. Tas nav mūsu mērķis. Nams kungs bija arī interesantā pasākumā, kur uh, kāds dalībvalsts pārstāvis to visu ļoti pozitīvi uztver, un viņš domāja, ka izmaksas, kas radīsies sabiedrībā, kopumā ir 40 miljoni eiro bijuši, bet uzņēmuma pēļņa, kas no tā visa ir radusies, bija 110 miljonu eiro. Šie skaidri parāda, ka šeit ir interešu pretrunas, un es vēlētos šīs intereses izlīdzināt. Dāmas un kungi, vēlētos izmantot šo iespēju pateikties eh, ēnu referentiem, neraugoties uz manu pieeju, kas ir tāda uh, vairāk vai mazāk atšķiras no citiem viedokļiem, bet paldies viņiem par konstruktīvo sadarbību. Esmu gatavs atzīst, ka tie priekšlikumi, kurus es pieminēju, arī vēl neesmu pieminējis, ka uh, Mēs par tiem esam diskutējuši, un eh, man šķiet, ka tie ir pamatoti, un manuprāt, mēs būsim spējīgi beigās panākt labu kompromisu. Kurā gadījumā sirsnieks paldies! Paldies, Laistfrīd kungs. Nākamais no ekonomiskās sociālas komitejas trīs minūtes Ranotjārī kungs. Paldies priekšsēdu. Un labrīt! Es biju referents ekonomiskā un sociālajā komitejā par šo priekšlikumu. Mūsu dokuments, mūsu atzinums, kā mēs to saucam, tika diskutēts jūlija plenārsēdē un vienbalsīgi apstiprināts, kas nevienmēr tā notiek. Lasot jūsu eh, ziņojumu, projektu, es redzēju, ka vairāki uh, komentāru un piedāvājumu uh, piemēram, Laifrīd kungs piedāvā alternatīvo degvielu uh, transporta līdzekļus, tā vietā, lai izmanto tehnisko terminu, ko mēs atbalstījām. Uh, Taču redzēsim, cik labi šī direktīva tikai pēc tam, ka būs deleģētie tiesību akti pieņemti, kā jūs ziniet, un ka esmu pārliecināts, ka šī komiteja turpinās rūpīgi sakot šiem jautājumiem. Neieslīgšu detaļās, bet pieskaršos dažiem jautājumiem, kur cerams mēs varēsim sniegt pienotu vērtību jūsu debatēm. Pirmais. kā man pietrūk jūs ziņumā. Tas ir saistīts ar 16b punktu ierosinājumā, kur intermodālam transportam ar maksimālo uh, garumu 40-45 pēdas uh, uh, ļauj palielināt to līdz 44 transvaru. Bet šo Ad, uh, e, to vajadzētu attiecināt arī uz divāšu transporta līdzekļiem. Varbūt jūs atcerēsieties, ka vairāk nekā 90% transporta līdzekļi, uh, e, kas tiek Eiropā izmantot, ir divām asīm. Un tādēļ šo e, nosacījumu nedrīkstētu attiecināt tikai uz trīsāšu transporta līdzekļiem. Otrais un vēl daudz kontroversiālākais jautājums, kam es nevaru nepieskarties. Tas saistīts ar Eiropas tātiem šiem mega smagām mašīnām, kā tās dažreiz dēvē. Es saprotu daudz cilvēku bāžas, tie skaitā jūs referenta <clears throat> par vienādu Uh, vieniem spējas noteikumiem nākamā, nākotnē. Pastāv iespēja, ka var izraisīties domino efekts, ja šādi transporta līdzekļi visā Eiropā tiktu pieļaut. Tāda reāla iespējamība, ja tas notiks, tad mēs domājam, ka Eiropas komisija nevarētu vairs ignorēt šo faktu. Uh, un tad būtu īpaši drošības pasākumi, īpaši nozīmētos ceļu posmos. Eh, kas būtu stik, strikti ierobežojumi, taču komisija to nevarētu izdarīt, nepārkāpjot subsidiaritātes principu, ko mēs visu laiku atgādinam viņiem, ka jāievēro. Eh, būtu vēl sakāmā, bet es redzu, ka mans laiks beidzies, tā kā, lai ar to pietiktu, paldies priekšsēd, par iespēju izteikties un paldies par uzmanību un uzaicinājumu šeit. Paldies! Kā jūs varat iedomāties, mums ir garš runātājs saraksts un tāda dēļ man nāksies um, prasīt no jums disciplīnu. Trīs minūtes, minūtes tiks dots katram ēreferentam un divas minūtes citiem runātājiem. Sarvamā, Beņens, Kramers, Vandālens kā ēreferenti, tad Vortman Kohl, Foster, Rike, De Bakke, Higgins, Bachs. Diez vai vēl kāds daudz zālē ir kas vēl tagad netika nosauts. Ak, tad Groša kungs. Nu labi. Es ieslēdzu chronometru sarvamā EPP vārdā. Trīs minūtes. Paldies priekšsēd un referent par jūsu darbu. Pirmkārt, teikšu ka Laichtfrīd kungs jūs apmēram 80-85% savu laiku izmantojat, lai runātu par e, garo smagot e, mašīnu e, pārobežu virzību, un tas tiešām izsaka ļoti daudz. Tas ir tiešām galvenais, par ko mēs runājam. Kaut gan sākotnēji tas tā nebija domāts. Mm, ir daudz labas atziņas par svāra sensoriem, eh, degvielas patēriņa efektivitāti, aerodinamiku. Te es nesaskatu problēmas, tas viss ir vajadzīgs. Un tas no komisijas viedokļa ļoti svarīgi ir šajā ierosinājumā. Taču ļaujiet arī man lielāko daļu laika veltīt tieši šim pārobežu jautājumam, šim aspektam. Mēs zinām, ka preču transports tikai pieaugs un ļoti jūtami Mēs zinām neapšaubām, ka valstīs, kurā tiek izmantot šie, e, šīs e, nedaudz garākās, smagās mašīnas ar citu ašu konstrukciju, tad ir CO2 izmešu būtisks samazinājums šajās valstīs, kā šos transporta līdzekļus ir izmantojušas e, dažas valsts jau 15 gadus, un arī ir liels ekonomisks ieguvums ko šie transporta līdzekļi piedāvā. Mēs zinām droši, neapšaubām, ka nav nekādas drošības problēmas, da, e, ko parāda dalībvalsts pētījumu. Tātad šis 25,5 metru sistēma. Un vēl svarīgāk, mēs arī zinām neapšaubām, ka šajās valstīs Eh, ir viens no lielākiem eh, dzelzceļa eh, transporta īpatsvariem Eiropā. Piemēram, Somijā 25%, arī Somijā, arī Zviedrijā, Dānijā. Tādiem man šķiet nesaprotami. Ņemot vērā visus šos faktus, kas liecina neapšaubām par to, ka vajadzētu brīvi ļaut šiem transporta līdzekļiem pārvietoties, jo mazāk būs tra jo mazāk būs smagās mašīnas, jo mazāk negadījumu, mazāk smagu mašīnu, mazāk CO2 izmešu un vēl vairāk. Uh, šķiet arī, ka um, nenotiek uh, preču pārlikšana, transportējuma preču no sliedes uz ceļiem, uz autoceļiem, tad es tiešām nesaprotu, kāpēc mēs tos nepieļaujam. Es domāju, jāturpina no šīm atziņām strādā. Paldies Sarvamā kungam. Šeit eh, ir vairāki, kas jums piekrīt. Benjan kungs, trīs minūtes Aldus vārdā. Pa, jā, paldies referentam par viņu darbu ar šo ziņojumu. Komisijas ierosinājums potenciāli varētu uzlabot drošību un samazināt CO2 izmešus no uh, smagām mašīnām. Es domāju, ka būtu ļoti žēl, ja mums nebūtu pirmā bals, e, lasim balsojumus par šo dokumentu. Cerams, ka šie balsojumi netiks atlikt. Un te ir runa par plašāku jautājumu, kāda izmēra, kāda gabarīta transporta līdzekļi tiek pieļauta uz ielām nacionālā ēs līmenī. Es neesmu principā pret lielākiem, smagākiem transporta līdzekļiem, jo infrastruktūrai tas varbūt ne, ne obligāti negatīvi ietekmē, taču jābūt realistiem. Un te pats jās cits jautājums, prot, augstums. E, referents arī sagatavoja savu ziņojumu un esošie augstumi ierobežojumi apvienotā karalistē ir jau augstāki un arī īrijā. Un to esam darījuši jau ļoti sen. Šie eh, lielāki nekā 4 metra augstie transporta līdzekļi, viņi tad vairs nedrīkst tā tikt izmantot. Tātad šeit vajadzīgas izmaiņas. Mums jārod ar risinājums, kas darbojas ar esošo sarežģītu realitāti. Dažās dalībvalstīs mēs redzam šīs robežu problēmas, mums jāpatur prātā arī vienotā tirgus jautājumi. Runāt par aerodinamiskām ierīcēm, es piekrītu lielā mērā referentam, principā atbalstu, taču šķiet, ka ir dažas problēmas ar spēkā esošo likumdošanu, tipa apstiprināšanas procedūrām komisija lūdz jums to pre, e, atbildēt, šīs problēmas atrisināt. Lielā mērā var piekrist referendumam arī citos jautājumos bet ir jāļauj ražotājiem arī jādod laiks pielāgoties jaunām prasībām, un mums arī jāreikinās ar uh, eh, tādam smagām šīmiem, kas brauc pilsētas iekšien, pilsētas robežās, tad ar jautājums par kombinētu transportu. Tā varētu būt diezgan laba ideja, taču, ņemot vērā esošo definīciju, tas drīzāk darbosies par ļaunu um, uh, salām, kur bieži transporta līdzekļi uzbrauc uz prāmiem. E, šis jautājums jārisina. Vai mums ir intermodālā definīcijā jāiekļauj tas, jeb mums jāgroza kombinēto transporta līdzekļu definīciju, jo tas salas valstīm nedarbosies. Un mums šie jāim arī vērā. Es piekrītu, ka mums nevar būt kombinētie transporta līdzekļi ar milzīgu uh, um, ceļu posmus uh, autoceļiem un ļoti maz par uh, Eh, dzelzceļu. Tātad šeit varētu būt uh, slieksnis 300 km. Es domāju, par to mums jāvienojas. Krāmer kungs uz trim minūtēm lūdzu. Jā, es gribētu teikt, eh, runāt Evas Lichtenbergers vārdā. Un šis neteikt paldies uh, referendam par tiem skaidriem vārdiem, kas sākumā tika teikti. Vēlreiz, mēs esam sasnieguši, ka komisārs nav izdarījis organizētu tiesību pārkāpumu, jo uh, mainīt likumus tikai ar interpretācijas eh, palīdzību, un eh, tas ir pretēji tam, ko viņš teica pirms trim gadiem. Tas ir neiespējami tiesiskā valstī šādēļ apieties ar likumiem, neatkarīgi no nostājas. Paldies visiem vienalga, vai šeit komiteja bijuši par to, pret to, bet paldies, ka nepieņēmāt to, neakceptējāt. Otrais punkts. Protams, kā ziņojumā daudzas labas lietas, bet vēlos teikt vienu lietu. 50% no kombinētā transporta un uh, kravu transporta Eiropā ir pa sauszemes ceļiem. Tik daudz CO2 emisiju, uh, to, to nemaz nevar, nevar pieeja. Tas ir, tas ir uh, Viennozīmīgi, Baltijā grāmatā atsauce ir. Protams, es būtu vēlējies, lai 20% līdz 2020. gadam samazinājuma transporta jomā, kuru mēs pieņēmām. Baltajā grāmatā Maķo Grošs ir autors, lai tas arī tiktu iekļauts, jo tas ir skaidrs, ka trešo un ceturto soli nevar spērt bez pirmā soļa, un tas ir būtiski. Kombinētājs transports ir jānodrošina, arī tas ir pozitīvi. Jaunie drošības uh, kabīnes ir šis dizains. Uh, šī uzbūve, tam ir jābūt saistošam. Tas eh, projektā nemaz nav, tas viss eh, komisijas, prot, komisijas eh, projektā, tam ir jābūt saistošam. To es uzskatu, ka tas ir pozitīvi. Parobežu transports ir jāierobežo. Tā kā tas ir paredzēts likuma, arī tas ir pozitīvi. Alternatīvās degvielas tas arī ļoti labi, tehnoloģijas neitrāli definēti. Mēs neesam inženieri, mums interesē rezultāts bet nevis no paša sākuma eh, mēs eh, šeit esam jau iepriekš kļūdījušies, un tas šoreiz nedrīkstētu noteikt. Eh, arī par gājējiem arī šeit jāparaugās visvājākajiem transporta dalībniekiem jābūt aizsargātiem. Ko šeit mēs varam parādīt? Kontrolas iespējas ievērošanā tam jābūt ļoti stingri. Uh, Tur ir komisija ļoti liela deficīti. Nemitīgi komisija ražo jaunus likumus, bet nerūpējas par to, vai tie tiek ievēroti. Un likumi, kas netiek ievēroti, mums te nav jārakst uz papīra. Mēs varam ietaupīt laupu, laiku un uh, to vienalga var aizmirst. Likumi, kuri ir, tos ir jāievēro. Tā ir jābūt visaugstākajai prioritātei. Nevis katru nedēļu jāsaražo jauni likumi. Kreštests ar megalaineriem. Vai to vispār, uh, vai par to var atbildēt, vai šie, šie monstri, milzīgās kravas mašīnas, vai to vispār, vai tas vispār ir atbildīga rīcība. Šie 20% mērķiem ir jābūt un infrastruktūrai. Tad šī um, uh, riņķa uh, uh satiksme papli, uh, kādas uh, ielas tiks izbūvēts, kādas ceļi tiks izbūvēti Austrijā, 5 miljārdi eiro, saka, ir, būs vajadzīgi, lai nodrošinātu infrastruktūru. Ja tad es paraugos uz šiem skaļiem, tas var tikai pateikt. Pēļņa tiek privatizēta, zaudējumi tiek socializēti, Visi, par visu ir jāmaksā e, nodokļu maksājumi. Mēs būtu dumi, ja mēs tā darītu. Tādēļ es atbalstu referenta ziņojumu. Paldies! Michael, mis... Paldies, Van Dālena kungs. Aicināšu jūs iekļauties trīs minūtēs. Jā, mēs uh, vienmēr esam ļoti pieklājīgi savā starpā. Mēs vienmēr pasakām paldies viens otram par uh, veiksmīgo sadarbību un tā tālāk. Tādēļ arī es gribu teikt paldies par Uh, sadarbību, bet ir tikai kāda problēma. Jūs to darat pilnīgi nepareizi. Nu, diemžēl tas jāatzīst uh, ar sociālistu grupu, bet nu, situācija ir jo īpaši slikta un nepareiza šajā gadījumā. Priekšsādātāji, palūkojieties kaut vai uz terminoloģiju. Te mēs runājam par um, monster traks, tā kā īpaši lielajām eh, savas kravas mašīnām. Šīs kravas mašīnas ir uh, labas vidē, tiek samazināts kopējais sauszemes transporta uh, apjoms, un tiešām es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad mēģināt apkarot šāda veida kravas mašīnas. Mums ir jāparedz vieta šā, šīm īpaši lielajām kravas mašīnām tās ir ekonomiskas, līdzšinējā pieredze ceļu drošības jomā un šoferu apmācības jomā ir bijusi pozitīva. Visi, kuri ir piedalījušies tātad šīs, šajā jomā, viņi saskata būtiskus uzlabojumus, un pašlaik referenci vēlas noraidīt visus šos sasniegtos uzlabojumus un sasniegumus. Uh, Un tas tāds, tāds mans rodās iespējas par to, ko referents vēlas panākt. To priekšsādātais nekādā ga gadījumā nevar atbalstīt, un arī uh, Kristīgo demokrātu ēnu referenti norādīja, ka pieaugs satiksmes apjoms. Tagad mums ir šis uh, brīnišķīgais instruments, kas ļauj risināt pieaugušo satiksmes apjomu vidēji uh, drošā un draudzīgā veidā. Un es domāju, ka tas ir uh, patiesas sasniegums mums nevajadzētu pret to tagad cīnīties. Ēnu referentu sanāksmes bija diezgan īsas. Mēs zinām, kāda ir situācija, kāda ir nodo, viedokļi. Mums pat nevajag tērēt šeit lieka laiku. Mēs jau zinām, kuri būs par un pret īpaši lielajām krāvas automašīnām, tāpēc aicinu labāk pievērsties citiem jautājumiem. Paldies. Paldies. Nākamais Rīkai kungs. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs, var izteikties īsi. Gribēju tikai norādīt, ka es piekrītu referentam lai gan, nu, nevienmēr EPP jau piekrīt ēnu referentiem, ir skaidrs, ka ir cilvēki, kuri uh, atbalsta īpaši lielās kravas mašīnas un cilvēki, kuri ir pret tām. Es domāju, ka mēs jau runājam par vienu un pašu, tikai koncentrējoties uz atšķirīgiem aspektiem. Visi ļoti labi saprot, ka uh, īpaši lielās kravas mašīnas ir iesaistītas uh, ceļa satiksmē. Uh, ja šādas kravas mašīnas tiek izmantotas, tas ir ļoti labi, ja šīs mašīnas tiek sarindotas tā kā konvojā, tas ir vēl labāk un tā tālāk. Bet es uzskatu, ka mums nevajadzētu uh, pieļaut īpaši lielo kravas mašīnu izmantošanu. Mēs jau dzirdējām komentārus par infrastruktūru, bet ir jau arī citi ceļa lietotāji, kuri ir pret īpaši lielajām kravas mašīnām, un kā Eiropas parlamenta deputāts jūs pārstāvat visus ceļu izmantotājus, visus infrastruktūras izmantotājus, un ne tikai lobējat īpaši lielās kravas mašīnas. Mums jāpadomā, kādas būs. Um, izmaksas, kādas būs ietekme uz izmaksām ilgtermiņā uh, ar jāpadomā arī par izmešiem uz kilometru. Varbūt tie arī būs mazāki nekā pašlaik, bet ir jāpadomā arī par citiem ilgtermiņa jautājumiem, jo mēs tie robežojam citus transporta veidus, kur varbūt ir mazāk atkarīgi no fosilajiem, fosilām dagvielām. Mēs dzirdējām piemēru par ziemeļu valstīm, bet nevar jau gluži vienkārši to pārkopēt un pārcelt arī uz citām Eiropas valstīm. Mēs zinām, ka uh, Uh, vikingi desmitajā gadsimtā iekaroja Eiropu. Uh, Eiropas cits teritorijs un sniedz savu labumu, bet nu, par īpaši lielajām kravas mašīnām mēs nevaram izmantot šo pašu analoģiju. Paldies. Paldies. Aicināšu tomēr pieturēties pie disciplīnas laika ziņā. Ērtu kungs, lūdzu. Paldies, priekšnēdētāji. Arī es gribēju pateikt paldies uh, referentam. Man jāsaka, ka reti tik ļoti piekrītu kādam referendumam kā šajā gadījumā. Es domāju, tas nav nekāds pārsteigums. Gribu visam īsi divās minūtēs, kas ir manā rīcībā, runāt par galvenajiem argumentiem. Pirmkārt, definitīvi ir tā, un tas ir mans galvenais arguments, ka būs šāds modus shift, ka būs pārlikums uz citām transportam eh, draudzīgākā no tiem uz sauzemes ceļiem uz ielām. Ļoti daudz ir uh, citēts viens pētījums, uh, kas to ļoti skari pierāda, un es domāju, ka neviens nav līdz šodienai iebildis, kas ir uh, pār šo milzīgu lielo megalēneru ieviešanu. Esmu paraudzējuši, kā tas ir bijis Skandināvijā un Nīderlandē, kur tā saucamā salami taktika tika uzsaukta ar 40 tonnām un pašlaik tiek diskutēts par 60 vai vairāk tonnām kravas mašīnām, ko es arī vēl īpaši gribētu pieminēt un atgādināt, ka mēs, protams, kā Eiropas Savienībā, mums ir jāveido saskaņot koherenta politika. Tas galvenokārt ir vērsts uz Eiropas komisiju. Mēs nevaram no vienas puses eh, Baltijā grāmatā par transportu pārsniegt vairāk kā 300 km un to izvirzīt par mēķi, ka vajag eh, to visu pārvietot uz dzelzceļu un pēc tam izveidot tādu likumdošanu, kas tam ir pretrunā. Nav, starp citu, ar Eiropas komisiju ietekams novērtējumu, kas ļoti skaidri uh, atsauktos uz šo debati par eh, pārnesumu, par modu shift. Gribētu par infrastruktūras izmaksām. Es šīs uh, debates patiešām man jau tas līdz kaklam ir, un es arī šos raugos, kā Vācijā tagad notiek koalīcijas sarunas, un viens no mūžīgajiem punktiem ir nodeva par eh, vieglo mašīnu transportu. Un uh, galvenais arguments tiem, kas vēlas to ieviest, ir, viņi saka, ka kasē nav nauda. Un, ja es dzirdu to, tad man godīgi sakot ir jāsaka, ka vispirms ir eh, jāsaka ar tām iespējām, ko sniedz eh, kravas mašīnas un eh, kravas mašīnu nodevas, un viņiem vairāk ir jāmaksā. Un tiek paplašināts no atgādes šosiem uz citiem ceļiem, un uh, iekšējais izmaksas tiek. Uh, eksternalizētas. Un uh, no ekonomikas viedokļa raugoties, ir tā, ka daudzi lobbyisti jums to, to tā mēģina iestāstīt. Protams, ka tas ir arī saprotami, ka no vairāk uh, kravas mašīnām var uztaisīt mazā, bet ekonomiski raugoties infrastruktūras izmaksas būs jāsamaksā nodokļu maksātājiem, tas tā ir nepareizi. Un pēdējais teikums, ko gribu teikt, mazie uzņēmēji būs cietēji un tādēļ. Uh, viņi ir pret šiem megalēneriem. Paldies! Debakar kungs, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Paldies liels eh, referentam. Ehm, Paldies referentam par paveikto darbu. Ir ļoti daudz labu aspektu iekļauti jūsu atzinumā, arī runājot par sodu harmonizāciju, bet ne jau par to mēs šodien runājam. Šodien koncentrējamies uz citiem jautājumiem. Jau tika norādīts, ka, ka komisijas priekšlikumā jau tika norādīta nepieciešamība pēc šai uh, modālās pārmaiņas no sauszemes transporta uz dzelzceļa transportu. Un es uzskatu, ka mums nevajadzētu mēģināt tagad radīt jaunas barjeras inovācijām, progresam, uh, jaunajiem transporta veidiem. Uh, es nedomāju, ka tā ir komisija, kura tagad mēģina sagriezt visu kājām gaisā. Manuprāt, referents darbojas šajā virzienā. Ir 21. gadsimts, mēs runājam par TNT, eh, par Eiropas savienošanu, par uh, barjeru novēršanu, par pārrobežu uh, apriti, bet pašlaik tagad izskatās, ka mēs mēģinam radīt jaunas papildu barjeras un nevis uzlabot efektivitāti. Tā lieta, ko nesaprotu. Vēl kāda lieta, ko nesaprotu, ir šī īpašā problēma starp Franciju un Benelux valstīm par 40 un smagāku tonu kravas mašīnām. Es gribētu, lai arī Eiropa pievērstos tagad šim jautājumam, lai a, pārobežu darbība būtu iespējama arī kravas mašīnām, kas smagāks par 44 tonnām. Jebkurā gadījumā Eiropas parlaments, kurš atbalsta labāk integrētu transporta politiku, zinās, kas jādara, ir jāatbalsta inovācijas un ir jāmēģina novērst barjeras, nevis jārada jaunas. Paldies, Fosters kundze. Paldies, es vēlētos eh, pievienoties Vandālēna kunga teiktajam. Mums jādzīvo realitātē. Es varu pievienoties arī Laikfrīda kungam, es esmu dzīvojusi Austrijā, viņa pašlaik atrodas krustcelēs, un es saprotu, kāds spiediens tiek uzlikt uz viņu. Ja mēs palūkojamies uz tehnoloģiju attīstības, paskatāmies uz to, kādas ir kravas mašīnas, kaut vai salīdzinot ar desmit gadiem atpakaļ, un progress ir apbrīnojams. Mums ir jādomā par geogrāfisko aspektu, par tādiem attālumiem, kur nav pieejami dzelzceļa savienojumi, kur lielajām kravas mašīnām tiešām ir jāšķērso lieli attālumi. Es nerunāju par to, ka viņas brauks cauri pilsētas centriem, jo visticamāk tiks izmantot apvedceļi. Mums jābūt realistiskiem. No apvienotās karalistes viedokļa mēs atbalstam visu, kas neatdraud ceļu drošību, un mēs atzinīgi vērtējam komisijas priekšlikumu par um, augstāku uh, tonāžu. Bet mēs vēlētos uh, tad iekļaut šeit arī. Uh, īpaši degvielas nosacījums, uh, Mums ir milzīgas bažas par to, ka tiktu ierobežots automašīnu augstums, jo mums jau vēsturiski ir bijušas 4 metru augstas a, automašīnas un situāciju esam atrisinājuši īrijā apvienotā karalistā un kāpēc tā problēma tagad radīt. Tāpat a, es arī uzskatu, ka tad a, no komisijas uh, komisijas piedāvātais nenoteiktais laika termiņš deleģētajiem aktiem, to noteikti nevaram atbalstīt, pie šī jautājuma vajadzēs atgriezties. Bet, kā jau es teicu, es saprotu, no kurienes eh, rodas referenta nostāja, bet mums ir jāmēģina padarīt mūsu diskusija loģiskāka un saprātīgāka. Es negribu, lai apvienotā karalista uzspiestu dalību valstīm, kas ir jādara. Es ceru, domāju, ka mums ir jāsadarbojas, mums ir nepieciešams pārobežu vienošanās, un mums jāmēģina šīs vienošanās panākt uh, saprātīgā un pragmatiskā veidā. Es paudu, paudu savas bažas gan referentam, gan komisijai. Uh, varu izteikt atbalstu jau arī citu kolēģu teiktiem, un es tiešām ceru, ka mēs spēsim rast kādu saprātīgu risinājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Tad man ir jādodas, protams, pārņems eh, Rīka kungs, nē, Van Dālena kungs eh, pārņems manu darbu, nākamā būs Valtmans Kols kundze. Divas minūtes. Jā, paldies! Vēlētos pievienoties iepriekšējo runātāju teiktajiem. Eh, pirmā problēma, ko saskat šajā diskusijā, ir tāda, ka ir iesaistītas daudz emocijas, un mēs nepietiekam valstamies uz zinātniskiem faktiem. Laitfrīda kungs runāja par lobbyiem, par, par lobēju, kas lobēja paršām, trakaus mašīnām, bet no otras puses arī dzelzceļa lobbyis, kas lobēja pret. Manā valstī mums nav pieejami šie dzelzceļa savienojumi un lielās kravas mašīnas spēja nodrošināt efektīvāku un vidē drausmīgāku, draudzīgāku transportu. Es negribu izmantot tādus ter terminus kā gigatransports vai tam līdzīgi. Um, Nīderlandes pieredze rāda, ka tas nerada papildu infrastruktūras izmaksas. Kādēļ? Jo lielās kravas mašīnas ir atļautas tikai uz noteiktiem autoceļiem šo automašīnu vadītājiem ir jāiziet īpaša apmācība, ir iekļautas papildu garantijas sistēmā, un Nīderlandē šis jautājums ir absolūti nestrīdīgs. Visas partijas visā politiskajā spektrā ir vienojušās un tam piekrīt. Ko es nesaprotu, ir tas, ka mēs dzīvojam vienotā Eiropā, un tas, ko ierosina uh, referents, ka šādas automašīnas ir atļautas tikai Nīderlandē, uh, um, Beļģijā, uh, Beneluksā, bet tad pēkšņi Eiropa ievieš aizliegumu šīm automašīnām šķērsot robežu. Tas ir absurdi. Es gribētu nodrošināt to, ka pastāvētu zinām autorizāciju sistēma dalību valstīs, ka šīs smagās automašīnas būtu atļauts uz noteiktiem autoceļiem, bet nevajadzētu tām likt šķērsot robežu. Paldies! Paldies! Paldies, ka iekļāvāties laika limitā. Brains jau zina, cik viņš, cik manuprāt, šis priekšmets ir biežmīgs, tādēļ jau viņš man nodēva man priekšsēdētāju godu. Nākamais, paldies. Es pilnībā varu piekrist uh, daudzu kolēģu iepriekš teiktiem arī jums, Vandālina kungs Fosters kundzei un Vortmans Kols kundzei. Uh, tēma ir absurda. Es saprotu, ka mēs balstamies uz vidas apsvērumiem, bet ja palūkojamies reālo situāciju, garākas smagās mašīnas nozīmē, ka ir mazāk automašīnu uz ceļiem, tiek samazināts arī darba spēka izmaksas, jo nepieciešams viens šofērs, ne divi un tā tālāk. Priekšsēdāt, jūs jau minējāt, ka jūsuprāt šis uh, risinājums nav pieņems. Es runāju no īrijas perspektīvas. Uh, Eh, īrijai, eh, īrijā situācija ir tāda, ka infrastruktūra tika veidot tādu, lai varētu uzņemt 4,5 metrus augstas mašīnas, un kamdēļ tagad Eiropas Savienība mūs varētu uh, sodīt par uh, šādas infrastruktūras izveidi, kāds no tā ir labums. 90% no mūsu uh, kravas mašīnām ir virs 4 metrus augšu, mēs esam eksportējoša valsts, un mēs esam nodrošinājusi visus arī atbilstību visiem vidus standartiem. Es mēģināju izskaidrot, kāds ir labums nozarei, transportam, tirzniecībai, un tomēr es nekad neaizstāvēšu lietas, ko nevar aizstā, aizstāvēt. Es uzskatu, ka 16. grozījums ir nepraktisks, 16. grozījums ir pret biznesu, un tas pilnīgi noteikti nav atbalstams mūsu valstī. Mums gluži vienkārši nav dzelzceļa infrastruktūras, tādēļ es būšu ļoti stingri pret šim, pret šo pasākumu. Es domāju, ka tas ir ne Tas ir nesaprātīgi no vidas un arī no ekonomiskā viedokļa. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, jūs arī pieturēties uh, pie laika. Bahkungs nākamais runāties. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka šeit šajā dokumentā ir redzams uh, tiešām saskan visa Eiropas daudzveidība. Šeit ir Alpu reģiona, tranzīta valstis, salas, salu valstis. Un šī iemesla dēļ, īstenībā, es uh, apskaužu, tā ne īsti neapskaužu nemaz uh, referentu, bet viņš uztaisīs ļoti labu uh, ziņojumu, bet es arī īsti neapskaužu arī ēnu referentus. Domāju, kā kolēģi no tautas pārdies tiešām viņas nav jāapskauž. Diskusija diezgan emocionāla. Manuprāt, tas ir jautājums par ekonomiskumu. Iepretī šai izmaksu aprēķinām pašreiz tas uh, nebalstās uz uh, zinātniski pamatotiem skaitļiem. Skaitļi ir atkarīgi no tā, kurš lobijs tos ir izvirzījis. Dažreiz tas ir pat vienkārši smieklīgi. Un šī iemesla dēļ es vēlētos, uh, lai šī diskusija pašlaika neturmētos tādā veidā, bet mums vajadzētu atsaukties uz patiešām, uz paļaujamu, uz, uz, uz drošu uzticamu skaitļu materiālu. Uh, kas attiecas no dzelzceļu pārcelšanu uz savas zemi, uz, uz, uz zemes, uz ceļiem un uz struktūra izmaksām, tur jābūt tiešām skaitļiem. Manuprāt, par drošību vēl pagaidām nav pietiekami labi atrasināt šis jautājums. Kā kolēģis Debak teica, neviens vārds nav par eh, šim 44 mm, tonām, un šiem es īstenībā to visu nevaru atbalstīt. Jā, paldies! Paldies, ka pieturēties pie laika. Groša kungs, jā, paldies priekšsādātē. Arī saku paldies referentam un vēlu labus panākumus. Es domāju, ka īstais uzdevums sākas tagad. Vislabākais beidzis šeit iekristu panikā, ja uh, nonāktu starp šādiem viedokļiem, tādos dzirnakmeņos. Bet vienu lietu uh, var tiešām ļoti skaidri saskatīt no šī ziņojuma. Tad, kad ir runa par drošības jautājumiem, šeit Eiropas parlamentā ir konsens. Otrakārt, ir, kas attiec uz aerodinamiskajiem efektiem, ka tas ir jāuzlabo. Domāju, ka to arī var jau uzskatīt par kopsaucēju, un tā kā arī pārlikšanu no viena transporta uz otru, gribētu uzdot jautājumu, ja es gribu braukt starp A un B, un pirmkārt tur nav dzelzceļa sliežu, otrkārt, es gribu uzdot jautājumu, kā tad rīt to vislabāk veidot? Uzceļot dzelzceļu, gaidīt vēl 15 gadus, vai vienkārši pārvietot ražotas kaut kurien citurieni? šo aspektu arī nevajadzētu novērtēt par zemu. Var jau runāt par pārlikšanu uz citu transporta veidu, tur, kur tas ir iespējams. Otrakārt, kādēļ līdz šim šis pārlikums nav noticis vairāk uz dzelzceļu? Tātad eh, rītdienas risks pagaidām ir eh, pastāv, bet šis pārlikums vēl nav noticis. Tas saistīts ar pakalpojumiem. Ja rīt šis jautājums jārisina, eh, labprāt atbalstīšu kolēģi uh, eh, Vortman Kola, eh, es, viņa teica, jā, uh, pilsētas ir aizliegt, uh, bet ir jānosaka, kur tad infrastruktūra jau tagad ir. Un par robežām, pārobežām tā ir absurda diskusija. Divas valstis saka, un komisijā pierāda, ka infrastruktūra patiešām ir pielāgota, tad uh, tam ir jābūt iespējamam arī pārobežu situācijā. Tur varētu atrast konsensu tādā ierobežotā tīklā Eiropā, bet uz ne jau pilsētu reģionos un tam līdzīgi, kā jau tika teikts. Tāda ir pieeja, tur ir noteikti iespējas, bet vispirms es, es mēģinātu tautas partijā atrast konsensu, un tad mēs mēģināsim arī konsensu panākt ar citām politiskām grupām. Lies paldies! Jā, lies paldies! Arī jūs pieturēties pie runas laika. Paldies, un tagad komisijas vārdā Karamicas kungs, ja nemaldos. Jūs tūlīt izteiksieties par šo punktu. Tā ir pirmā viedokļa apmaiņa. Thank you, thank you very much, Mr. Paldies, priekšsādātāji. Vēlētos atsaukties uz Dabakala kungu teikto proti, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā. Un šīs diskusijas man atgādina diskusijas, kas mums bija pirms 30 gadiem, kas tagad vienkārši atkārtojas. Parlaments izmanto šo slaveno vārdu monster trucks. Tagad ir divi, divi jauni vārdi - gigalaineri un megakravas mašīnas. Bet Pirmkārt, mūsu priešlikums nemin un nav par nevienu no šiem vārdiem. Priešlikums ir par to, kā mēs varam padarīt eh, kravas mašīnas zaļākas un drošākas, kā jau norādīja jūsu komitejas referents arī aprīlī. Un galvenais jautājums jau nav pārobežu satiksme, un baidos, ka visa diskusija, un bija ļoti interesanta diskusija, man tā ļoti patika, ir ļoti jauki dzirdēt, ka visi deputāti ir tik ļoti emocionāli, uh, Šīs ir tās pašas emocionālās diskusijas, kas mums bija pirms 30 gadiem, kad tika pieņemta pirmā direktīva. Un toreiz man vēl bija melni mati, ka mēs par to runājām. Es domāju, ka mums vajadzētu būt eh, taisnīgiem pret Laitfrīdu kungu un liels paldies par jūsu atzinumu. Tur saskat ļoti daudz pozitīvus elementus. Jūs esat ierosinājuši vairākus grozījumus, kas uh, rada Uh, uzlabojums, un komisija varētu atbalstīt, piemēram, ar tehnoloģisko neutralitāti attiecībā uz transporta līdzekļu svāra paaugstināšanu. Un tā tad 6, 12, 13 grozījumu varam atbalstīt. Aerodinamikas um, uh, grozījumi, kas saistās ar 32 grozījumu, arī to varētu atbalstīt. Tomēr saskatīju šeit arī vairākas grozījumus, kas varētu apšaubīt visu priekšlikumu mērķi un baidos, ka komisija tos nevarēs atbalstīt. Uh, Uh, viens no tiem ir 50 cm limits aerodinamiskajām ierīcēm, ko varētu pieviest tad, uh, eh, uh, eh, traileriem, jo 50 cm šis uh, izmērs jau ir iekļauts tipu apstiprinājumu tik, likumdošanā. Un nozarē veiktie pētījumi uh, parāda, ka var gūt patiesus uh, uh, labumus, ja ir lielāks limits, piemēram, 1,2 metri. Tas ir ļoti veiksmīgi darbojas jau ASV. Uh, Un mēs, kā jau es norādīju, tad mēs nevarētu atbalstīt lielāku e, izmēru dažādu apsvērumu dēļ. Un kādēļ, tad saku tā, jo kravas mašīnas priekšā un aizmugurē, tad ienodrošina būtiskus labumus nozarei, videi un drošībai. Tas sniedz labumu gan pašam automašīnas vadotājiem, gan arī citiem satiksmes dalībniekiem. Bet tiek uzlabot arī aerodinamika un uzlabot vidas, stiprināt vidas apsvērumu, un tie ir arī galvenie elementi mūsu priekšlikumā. Te mēs nerunājam gluži par pārobežu satiksmi. Uh, Ja dalība valsts tam piekrīt, protams, varam turpināt darbu jau arī rītā. Mēs jau nesakam, ka esam pret jūsu ierosinājumiem. Mēs ļoti labi apzināmies problēmu apvienotā karalistē un īrijā, kur kravas mašīnas ir augstākas. D bet daudzos testos pārbaudēs visās dalību valstīs esam konsultējuši labumus, kurus var gūt ar dizainiskiem pielāgojumiem. Un te mēs nerunājam tikai par svara palielināšanu. Varbūt mums vajadzētu par to runāt, bet tā nav vienīgā lieta, par ko runājam. Te mēs runājam par dimensiju jautājumiem. Manuprāt, ir likumdošanas uh, priekšlikums, uh, piemērs. Uh, un mums nav iebildumu pret obligātu drošības prasību ievēr, ieviešanu. Mēs varētu to atbalstīt, bet uh, tad šādas prasības uh, parasti tiek uh, noteikts ANO līmenī. Mēs piekristu visām šīm papildus drošības ierīcēm, kas tiktu iekļauts kravas mašīnā, nozarē jau sāk pie tā strādāts, bet es domāju, ka mums vajadzēs pacelties ANO līmenī, lai mēs padarītu visas šīs prasības absolūti obligātas. Vēl kāda lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, mēs nedrīkstam aizmirst. Diemžēl es domāju, ka viss šis jautājums par pārobežu satiksmi ir eh, maldinošs diskusija. Mēs nerunājam par garāko kravas mašīnu pārobežu kustību, kas ir 5, 6, 17, citi grozījumi Un tad arī šis ļoti svarīgais elements 16. grozījuma. Mēs neesam nec par, nec pret garākām krāvas mašīnām, un šeit, ka Karlos to teica arī savā komentārā aprīlī komitejā. Kalas. Mēs... Kalas. Komisārs Kalas. Kalas kungs. Mēs uh, runājam par uh, pārobežā kustību. Un mēs esam saņēmuši arī Eiropas parlamenta juridiskā dienesta atzinumu, un to nevajadzētu aizmirst. Un es domāju, ka mums šī pie, pie nostāja ir jāsagļabā arī pārskatā. Manuprāt, ja mēs aizliegtu tātad pārobežu kustības ar divām dalību valstīm, tas tikai um, būtu solis atpakaļ mūsu ceļā uz savienot Eiropu. Uh, un šķiet, ka pirmsvēlēšana periodā parlamentā mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem, domājot par to, kā um, to uztvers mūsu ceļu izmantotāji. Un tad visa šī diskusija par galā, garākām vai smagākām kravas mašīnām, visa diskusija komitejā notika nevis par tad, tad, Priekšā gribu jums sniegt divus piemērus. Visi testi, kas ir tikuši veikti Dānijā, Nīderlandē, Francijā, visi šie testi ir parādījuši, ka šie transporta līdzekļi var sniegt vidas, drošības un citus labumus. Mums ir jāapspriež, mums ir jāiepazīst šiem ziņojumiem, lai tad visi šie pārbaudas rezultāti tiktu nopietni ņemti vērā tālākās diskusijās. Uh, Vēl kāds elements, ko gribētu izcelt, lūdzu, palūkojieties ekonomikas sociālietu komitejas atzinumā. Šis atzinums tika vienbalsīgi apstiprināts, un viņi apstiprināja, ka mūsu priekšlikums bija vislabākais kompromisa risinājums krīzes laikā. Tas arī sniedz vislabākos uh, risinājumus un uzlabojumus šīs smagās mašīnas ir mūsu eksporta nozars elements, un mums ir jāļauj viņiem iespēja izstrādāt jaunus um, dizaina elementus, kas varētu sniegt tālāks labums visiem. Lielas paldies! Hartelijk dank, meneer Karamitsos. Ik zal me... Paldies, Kar. Paldies, Karats. Es uh, tādēļ, ka vadu komiteja tikai šī apstākļa dēļ neizteikšos īpaši Laikam vēl ļoti daudz punktu ir jāpārunā. Domāju, ka vēl, laikam, viens jautājums, īsi jautājums no Kūna kungu puses. Negribu uzsākt visu šo eh, debati vēlreiz. Pavisam īsts jautājums, jā, priekšēdētāji. Jautājums komisijai. Vai no vērtējuma par šiem garajām kravas mašīnām, vai tiešām ir arī atziņas, kāds ir šis specifiskais enerģijas patēriņš par tonu un kilometru, kā tas ir mainījies salīdzinājumā ar parastajām kravas mašīnām. Un vai no tehniskā viedo, puses raugoties šo garo kravas mašīnu attīstību, tad saucamo gigalaineru attīstību, trīs aspektos raugoties - optimizācija starp uh, svaru un uh, veikumu uh, par pretestību, kas attiecas uz gaisa uh, um, absorpciju un uh, ritošo sastāvu, ka tur tiek sasnie, sasniegts uh, optimizācija, jo nav nekāda jēga diskutēt. Mēs visu tikai lielāku, platāku, garāku, tas jau pats par sevi neko nedod, bet šie specifiskās enerģijas patērīs par tonu un kilometru, pa tie saucamiem gigalaineriem. Man tas interesanti salīdzinājumā ar parastajām kravas mašīnām. Jā, es izniegs paldies. Uh, Tas bija tāds īsts jautājums, lūdzu arī ļoti īsts atbildi. Tas ir minēts jau arī ietekmes izvērtējumā. Es ierosinu, ka mēs sazināmies tieši ar jums un visas detaļas par skaitļiem mēs jums sniegsim un, protams, arī jūs sniegsim referentam. Es uzskatu, ka mums ir jāturpina mūsu diskusijas pozitīvā garā. Jā, paldies. Labi, tagad vēlreiz uh, referentam vārds lai referents vēlreiz varētu izteikties uh, un atbildēt uz jautājumu Leitfrīd kungs. Jā, paldies priekšsēdētē. Es jau daudz ko uzklausīju, bet kā Eiropas parlaments, lai uzmanās un nevis komisija, kas uh, pēdējā laikā ir atbildīga arī par uh, spūdzīšu, olīveļu aizliegumu pa visādiem un Chanel 5 aizliekšanu, par to visu domā komisija. Un tagad pēkšņi eh, komisija saka, ka Eiropas parlaments jau uzmanās ar visām kravas mašīnām. Es negribu runāt šeit par attieksmi pret Eiropas parlamentu. Tas, tas ir cits temats. Gribētu īpaši pateikties eh, kolēģiem Vartmanē Kolas kundzē un eh, cienījām kolēģiem no Luksemburgas, jo, manuprāt, abi viņi pieminē kaut ko tādu, kas mani visvairāk traucē šajā ziņojumā ka droši vien tas arī ir izraisījis tik lielu satraukumu gal galā. Es labprāt būtu vēlējies, ja tas būtu labāk sagatavots. Es gribētu tādu tiešām pamatot detalizētu ietekmes novērtējumu. Tad mums būtu ne tikai zinātniska dati, kurus saņemtu no lobbyistiem, visādu veidu lobbyistiem, un pa katru atzinumu, kas no vienas puses, no kāds atzinums no otras puses, to visu var citēt, un beigās nevienam nav no taisnība, arī visiem ir taisnība. Ja tas būtu bijis, tad būtu daudz vieglāk bijis strādāt būtu bijis uh, vieglāk attaisnot, darīt noties lietas, vai arī tās nedarīt. Bet tagad mums tas nav, un tagad mums ir jāiztiek ar to, kas ir. Un tas droši vien noved pie šiem problēmām. Ja varbūt es vēl drīkstētu izteikties par sakojošo. Daži kolēģi pieminēja subsidaritātes principu. Ar šo subsidaritātes principu attaisnoja to, ka noteiktas maksimālās robežas va, dalība valstī var pārkāpt. Es domāju, ka tas nav vienoti, tas nav saskaņoti. Ja robežas, pamatoties uz subsidēs principu, var pārkāpt uz augšu, un tas notiek, kādēļ, gan lai to nevar teikt arī otrādi, ja kāda vēl saka, jā, mēs gribam tikai 38 tonu eh, kravas mašīnas, bet tas netiek pieļauts. Tur ir jābūt tiešām zināmam godīgumu pakāpē, lai, ka notiekumi ir spēkā attiecībos visiem, gan uz augšu, gan uz apakšu. Uh, Ja noteiktās valstīs eh, tiek pārkāpti noteikumi, ir bijuši pārkāpti noteikumi, tad tas ir eh, fakts vai arī jautājums, vai tas ir jāpieņem zināšanai. Labprāt, eh, arī piekrītu, ka ir noteikti noteikumi, kas jau ir iestrādājušies, darbojas, un ja viņa ziņojumā šeit parādās, nu, par to vēl varbūt ir jā, jārunā, bet es nedomāju, ka beigās tie būtu rezultātam, ka Lielbritānija. Uh, Eiropai ir jāierobežo eh, pārobežu satiksme starp īriju un eh, Lielbritāniju. Es domāju, ka kolēģi to jau teica, un viņi bija arī nobežījušies. Noslēgumā es gribētu, lai pārāk eh, neizmantot jūsu laiku, pateikties par labo diskusiju, par konstruktīviem priekšlikumiem. Tie patiešām bija ļoti konstruktīvi, un es domāju, ka mēs varēsim sanāk, panākt saprātīgu rezultātu. Gribētu savam labajam draugam Pēterim Van Dālenam. Protams, katrs grib uzlabojumus, taču jautājums ir par to, kurā virzienā mēs varam panākt uzlabojumus, un šeit šķiet mums domas neskrīt. Tā kā paldies. Paldies eh, referentam. Paldies par šo viedokļu apmaiņu. Termiņš grozījuma iesniegšanai. 5. <clears throat> decembris. mūsu valstī mēs tad uh, dodam dāvanas vai mainamies ar dāvanām. Nu, tad eh, šīs dāvanas laikam būs grozījuma veidā. Nu, redzēsim, kādu veidu grozījumu. Tātad 5. decembrī 2012. Tāds ir termiņš. Akkoord. Hartelijk dank. Wij gaan. Labi, paldies. Turpinām pēc darba kārtības. Lūdzu ievērot eh, nedaudz klusumu zālē. Saka priekšsēdis Brains Simpsons otrais. e-call sistēmas transporta līdzekļos referents, kolēģis Debakers. Es viņam tūliņ došu vārdu, un tad redzēsim, kas vēl vēlasies iesaistīties debatēs, droši vien ar referentu. Paldies, priekšsēdi. Runa ir par diviem jautājumiem, kas ir skatām viens ar otru kopsakarā. Viens ir visā, tas ir Eiropas parlamentu padomas lēmums tātad par visai, piemēram, sadarbību, sadarbspējīgai ko pakalpojumu ieviešanu, un tad ir IMCO komitejas atzinums, kuri parlamentu un padoms priešlikums um, transporta līdzekļos uh, iebūvējumās e-calls sistēmas. Uh, laikam mēs runājam par abiem šiem ziņojumiem. Tātad eh, mērķis ir līdz 2015. gada 1. oktobrim noteikt šo sistēmu visiem jauniem transporta līdzekļiem par obligātu. Pat labam tikai vienam procentam eh, transporta līdzekļi ir šāda iebūvēta e-call sistēma. Eh, diemžēl virzība ir bijusi lēna. Jūs ziniet, ka šāda sistēma ar automātisko zvanu palīdz drošības dienestiem ātrāk ierasties negadījumu vietā, kas mazina uh, uh, tādu avāriju skaitu, kas ir ar uh, mirušajiem. Tas tātad kalpo drošībai uz ielām. Tātad šie jautājumi ir nedrīkstētu tikt atlikt. Savā ziņojumā es norādu uz to, ka jau ir 112 oficiālu iestāžu dažās valstīs, tās, vai vietas, vietu, kas dažās valstīs darbojas labi, citās ne, tik labi, taču skaidrs, ka ir jāinvestē šajā jomā dalībvalstīm. Nebūs grūti sev infrastruktūru nedaudz uzlabot vai šai ziņā. Savā ziņā mēs norādu uz to, ka kopā ar komisiju dalībvalstīs būtu īstenojama informācijas kampaņa, lai skaidrotu, kā sistēma darbotos, kādas iespējas tā sniedz. Lēmums sniedz dalībvalstīm arī iespēju šos zvanus filtrēt. Un pret tiem attiekties savādāk kā pret automātiskiem zvaniem. Tas ir labi, jo visi palīdzības zvani ir jāsaņem, taču ir atšķirība vai tos apkalpot automātiski vai nē. Un tad arī šim 102 šim zvanu numuram mm, 112 atvainojiet, eh, eh, tad, tad ir eh, svarīgi, kur šis zvans aiziet, kur tas tiek nodīts. Tad par tipu apstiprināšanu komisijas ierosinājums šeit mani apmierina, lūdzu komisiju pārbaudīt, vai tas attiektos arī uz divriteņu transporta līdzekļiem, kā arī autobusiem un kraus mašīnām. Līdz 2015. oktobra, 2015. gada 1. oktobrim tas būtu jāizdara komisija, vēlas šo sistēmu attīstīt, taču ir vēl jāpārbauda, kā atrisināt dažus organizatorus jautājumus šajā sakarā. Es komisijas priekšlikumu atstāt tādu, kāds tas ir, sarunas varam sākt ātri, IKO var iebūvēt ātri jaunos transporta līdzekļos atvērto platformu, tādu var attīstīt pēc tam vēl tālāk. Ir jānodrošina saskanība citiem tiesību aktīm IKO definīcija no deleģētā tiesība aktu būtu pārņemama. Ir dažādi autoražotāji, kas piedāvā pat labam pašu savu sistēmu. Tāds ir jauna, eh, likumdošanas mērķis - ražotājs sodīt par pakalpojumiem, kurus viņi piedāvā vai nepiedāvā tieši. Mums ir vajadzīgs <coughs> piedāvāt <coughs> šoferiem pienoto vērtību. Taču daži jautājumi ir jāatstāja arī dalībvalsts ziņā, ir pamatsistēma, kas visiem pieejama un kopš 2015. gada 1. oktobra tā būtu iebūvējama visos jaunos transporta līdzekļos. Klientam ir jānorāda, ka viņš var izmantot trešo palīdzību, taču tas neatbilst uh, palīdzības zvanu numuram 112. 112. Um, esošo sistēmu tehnoloģiskā neutralitāte ir svarīga. Ar ārreferentiem un ražotāju pārstāvjiem mums jāraugās uz to, kā panākt labus kompromisus un pēdējais, kas attiec uz privātumu. Ir svarīgi, lai transporta līdzekļu vadītāju privātums tiktu nodrošināts un datu nelikumīga izmantošana netiktu pieļaut. Nedrīkst būt tā, ka var izsekot transporta līdzekļu ja pilsoņi izšķirs pa trešo ražotāju, šo garantiju nevar dot patērētājiem, jābūt lietas kursā. Tie bija manā skatījumā svarīgākie punkti manā ziņumā, bet es uh, tagad ar prieku pie, uh, uzklausīšu jūsu viedokļus, uh, tātad ēnu referentu un IMCO komitejas pārstāvu, lai mēs varētu līdz 2015. gada 1. oktobrim visu iecerēto paveikt. Paldies referentu kungs par šo kodolīgo prezentāciju, un tagad vārds Kohkungam vispirms. Paldies priekšsēd, paldies eh, referentam. Svarīgi ir, ka laika ir maz, katrs mēnesis, ko mēs nokavējam, kas ekon liekas stāties, iko liekas stāties spēkā vēlāk, maksā cilvēku dzīves. Daži saka, 200 cilvēku dzīves gadu mēnesī. Un šeit nav no runa par peļņu firmām eh, vai ērtību, tas ir vienkārši, lai 112 glābšanas dienesti varētu pēc iespējas ātrāk mm, organizēt profesionālu medicīnisko palīdzību. Un, lai to panākt, ir vajadzīgs minimālais datu apjoms, kas, protams, arī trešajiem piedāvātājiem būtu viņa rīcībā tam arī jābūt. Taču citiem datiem viņa rīcībā nav jābūt. Mēs runājam par atvērtu platformu, uz kuras varētu arī darboties citi piedāvātāji. Ar vairāk datiem mēs iegūstam arī vairāk iespēju, taču ir nepieciešama transporta līdzekļu turētāja piekrišana, lai ievērot personas datu aizsardzības noteikumus un ne visi dati, ko mēs varam iegūt no transporta līdzekļa, ir jānovad tālāk. Tad arī autoražotājiem ir vajadzīga zināma aizsardzība. Otrais solis ir jānodrošina arī piekļuvs pieejas jautājumu šiem papildu datiem, kurus mēs iegūsim. Svarīgi ir, lai šie paldzības zvanu uz numuru 112 ir vispārēji, tie nevienam neko nemaksā, tie visur darbotos tam ir jābūt vis, katrā transporta līdzeklī iebūvētiem, tam ir obligāti jābūt, kamēr privātiem e-call zvanu piedāvātājiem ir jābūt iespējai arī papildu pakalpojums piedāvāt. Taču to tad lūdz tikai uz līgumiska pamata starp transports līdzekļu turētāju un transporta līdzekļu pārdevēju. Es nedomāju, ka mums vajadzētu ieviest Eh, obligātu jau esošo transporta līdzekļu pienākumu eh, šāda sistēmas ilgvēt, taču es negribu bremzēt. Ja kāds vēlas to darīt, ja sistēmas darbojas jau esošas, tas ir jāakceptē, to nedrīkstētu aizliegt. Paldies vēlreiz referentiem, es domāju, ka mums jāpanāk rezultāts eh, iespējami ātrāk, lai e-call beidzot, es saku beidzot, sāk darboties. Paldies, un tagad sociālas grupas vārdā eh, referenta Gurmai kundze. Paldies, priekšsēd. Mēs visi zinām, ka tas ir ilgstošs process ar harmonizēto ES ekosistēmas um, ieviešanu, tas ir bijis komisijas darba kārtībā kopš 2005. gada, un tagad tas ir kļūst par savu veidu prioritāti, taču es teiktu, ka tiešām tā ļoti svarīga prioritāte, tā kā mums ir vajadzīga prioritāra rīcība arī, lai uzlabotu ceļu drošību un ITS Eiropā. Tādēļ šī viengablēnā stratēģija ir balstīta uz skaidru likumdošanas pieeja, kas ietvertu arī viss saskarsmes punktus. E-call ļaus arī mazināt uh, uh, smago savainojumu skaitu, kas ir um, satiksmes negadījuma rezultātā 1,1 miljons bija pagājuši gadu ES uz ES ceļiem satiksmes negadījumu. Tātad tas ir cilvēku dzīvu zaudējumu, bet arī 130 miljārdu eiro zaudējumus sabiedrībai katru gadu. Un es teiktu, ka arī katrs cilvēks, katra cilvēka dzīves skaitās. 30 tūkstoši cilvēki mirst uz ielām un līdz pat 4 tūkstoši dzīves varētu tikt glābts, ja visiem transporta līdzekļiem būtu e-call. 2300 dzīves katru gadu varētu tikt glābts. Tad pirmkārt es gribētu sveikt referents par rezultātu, kas ir panākts. Protams, ir ļoti svarīgi ka mums bija vairākas sanāksmes arī šajā sakarā, vairums mūsu ierosinājumu ir ziņamē ietvert, arī atzinumā, protams. Kas attiecas uz um, sadarbspēju e-call piemērošanu, es runāju par apsvērumu punktu 7a, te ir svarīgi informēšanas kampaņa. Gribētu uzsvērt arī, kā man lieliskā kolēģa Olga Sehnalova savā atzinumā pauda, šī ekosistēma ir jābūt bezmaksas visiem pilsoņiem. Nevar būt dažādi pilsoņi dažādās sabiedrībās. Tas būtu ļoti svarīgi manā skatījumā. Otrakārt, viss sarežģītākais jautājums ir saistīts ar tipu apstiprinājumu prasībām e-call instalēšanā piekrīt referentam un arī par trešo grozījumu un septīt, par septīto apsvērumu punktu es piekrītu, ka IKO būtu arī citiem transporta līdzekļu kategorijām iebūvējums. Par to bija runa arī Jānis referents sanāksmē, bet mums ir jāprasa Eiropas komisijai, es ceru, ka viņi man klausās, lai viņi veids papildu pētījumus un ietekmes izvērtējumus. Tas ir jādara viss vienlaicīgi. Mēs nevaram gaidīt līdz 2018. gadam, būsim realisti. Septītajā grozījumā devītais apsvērum punkts. Šeit es gribētu pievienot, ka e-call sistēmai būtu jābalstās ne tikai uz sadarbspējīgas atvērtas platformas, bet standartizētas platformas arī dzen. Es ceru, ka jūs piekrītiet. Šī strateģiskā pieeja ļoti laba un pilnīgi atbalsta Olgas darbu 14. un 20. grozījumā un tā vietā, lai saglabātu komisijas sākotnējo 3.2 formulējumu. Šeit runa par in, uh, transporta līdzakļos iebūvēto sistēmu precīzo definīciju. Visbeidzot, saglabāsim savus galvenos mērķus attiecībā uz e-call instalēšanu. Tas būs visā Eiropā uh, glābšanas sistēma balstīt uz zvanu 112 uz atvērtas platformas visos transporta līdzekļos iebūvēts līdz 2015. gada 1. oktobrim dalību valstīm, ir jāveic informācijas kampaņas līdz 2015. gada 1. oktobrim arī dzen. Esmu pārliecināta, ka mums jākoncentrējas uz uh, eh, sēdu spējīgu īkolu ieviešanu visai ES un Es nedomāju, ka tas būtu arī pārāk sarežģīti. Arī patērētāja tiesības ir jāievēro šajā procesā. Geogrāfiski tam būtu jāatver, jāaptver visa Eiropas saimnība. Visiem autoražotājiem būtu jāsaprot, un mums būtu jāregulē arī tas, ka visi transporta līdzekļos ceļiem būtu jābūt tehniski spējīgiem pirmkārt sadarboties ar e-call sistēmu, kā arī tehniskais aprīkojums ir jāvar instalēt transporta līdzekļi un tam jābūt iekļautam transporta līdzekļu pamatcenā. Tā ir nevajadzētu būt ekstrai. E-call ir jābūt uh, pieejamai un visiem ES uh, autovadītājiem. Paldies vēlreiz par lielisko sadarbību. Paldies! referentei, referentam bija jāaiziet nu, ārpus zāles, citām referents redzes Sehnalovs kundzei vārds. Paldies. Priekšsēd. <clears throat> Šodien IMCO komitejā prezentēšu uh, savu ziņojumu projektu, un es priecājos, ka balstoties uz līdzinājo sadarbību ar Trānu komiteju un referentu, mēs redzam, ka šis ziņojums ir uz īstā ceļa, tas saskan ar manu pozīciju IMCO komiteja, es tikai gribētu dažus grozījumus pieminēt, uz kuriem atsaucās arī jau debakera kungs Viena lieta, kurai es varu piekrist, ir otrais grozījums, kur runa par e, sabiedrības informēšanas kampaņām saistībā ar e-call sistēmu. Tik tiešām cilvēkiem, cilvēki būtu informējami par šādas sistēmas pieejamību un pievienoto vērtību, ko tās rada pilsoņiem Pat labam cilvēki par to nav pietiekoši informēti, tā kā es piekrītu šai informācijas kampaņai. Es būtu piesardzīgāka attiecībā uz trešo grozījumu, jo transporta līdzekļi uh, um, atrašana ar mobilām sistēmām ir iespējama, taču, manuprāt, vajadzētu e-call meklēšanu funkciju drīzāk ieviest tā vietā, lai šeit pievienot cits, vēl cits uh, aspekts, kas tikai atliktu e-call iedarbināšanu, ieviešanu. Kas attiec uz atzinumu, piekrītu lielākoties arī tam, kā arī otro grozījumu, kas paredz, ka no 2015. gada transporta līdzekļos būtu iebūvēts e-call sistēma masveidā, iespējami plašākā mērokā, kā arī tehnisks pārbaudas, kādas ir 5. un 13. grozījumā paredzēts, ir ļoti svarīgas. Tāpat kā izvērtējuma ziņojums ko komisijai vajadzētu sagatavot par regulas aptvērumu paplašināšanu. Par to ir runa 16. grozījumā. Jautājums ir, vai tam vajadzētu sākties 16. vai 19. gadā darboties. Vispārīgi runājot, es šeit ar atzinumu nekādas problēmas nesaskatu, un es ceru, ka tiešām mēs varēsim virzīties raiti un apstiprināt mūsu sasaukumu laikā vēl lai e-call sistēma varētu darboties no 2015. gada 1. oktobra. Paldies! Uitstekend, heel hartelijk dank. Ik heb begrepen dat ook in dit geval de heer Karamitsos. Paldies. Tad domāju, ka atkal Karamitsa kungs no komisijas lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Ir labi redzēt, ka šis darba kārtības punkts nav tik kontroversiāls kā iepriekšējais. Visi deputāti piekrīt, ka mums ir nepieciešams ievies šo sistēmu gribētu uzsvērt, ka priekšlikums ir balstīts uz uh, parlamentā pašinstīvas atzinumu. Šeit, ka tas bija Koha kunga ziņojums iepriekš. Tātad no sākuma bija priekšlikums komisijai, lai ieviestu uz 112 ārkārtas numuru balstītu ekosistēmu no 2015. gada 1. oktobra. Uh, Un otrkārt ir jāievieš eh, nepieciešami tiesība akti, tiesība akti, lai uzlabotu infrastruktūru dalību valstīs un lai padalī, padarītu šo ekosistēmu pieejamu visiem. Tāds ir pamatojums un galvenā, galvenā doma abiem priekšlikumiem. Eh, mērķis ir nodrošināt to, ka 2015. gada 1. oktobra mašīnas automātiski izdarīs zvanus, informējot ārkārtas palīdzības dienestus par smagām avārijām. Gribētu īsi piebilst, un daži no jums jau to pieminēja, ka katra minūte ir svarīga pēc eh, negadījuma, jo 50% nāves gadījumu iestājas tuvāko, drīzāko minūšu laikā pēc negadījuma. Pagātnē varam teikt, ka šis atbildes laiks ir ticis samazināts par 40% eh, pilsētvidē un līdz pat 50% lauku vidē. Uh, ir eh, svarīgi uzlabot uh, atbildes laiku a, lauku reģionos, kur bieži vien ir nepieciešams pat desmit minūtes, lai ierastos palīdzības dienas. Un tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, kādēļ ir nepieciešams ieviest automātisku ekosistēmu. Mēs esam atstājuši šos risinājumus privātās nozares uh, jomā. Tie būs tikai automašīnu ražotāji tikai visaugstākās klases mašīnām ir uh, <coughs> ieviesuši šādu um, privātu ekosistēmu. 0,7% automašīnu ir aprī, aprīkots ar šādu sistēmu. Un tad tas sniedz tikai tādu fragmentāru risinājumu. Es gribētu nedaudz iepazīstināt jūs ar vadlī, vad, vadlīnijām pamatprincipiem mūsu priekšlikumā. Uh, Kā jau ierosināja parlaments, tad visi jaunie pasažieru modeļi tiktu aprīkoti ar e-calls sistēmu no 2015. gada 1. oktobra. Galvenā doma ir tāda, ka šāda sistēma būtu vienkārša, um, lēta, tā būtu pieejama par 40 eiro, pie, eiro un tā būtu pieejama visiem. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt ekosistēmas darbību visās dalību valstīs. Mēs uzskatām, ka uh, ekola ar tādām specifikācijām, kā norādīts priekšlikumā, um, tad uh, tiktu ieviest atbilstoši standartiem. Šeit, ka jūs uzstājāt, un mēs arī sekojām šim principam, ka vajadzētu atstāt brīvību un izvēles iespēju dalību valstīm organizēt savus ārkārtas palīdzības dienestus visefektīvākā un izmaksu ziņā visatbilstošākā veidā dalību valstīm pastāv iespēja tad izfiltrēt eh, zvanus, kuri ne obligāti vienmēr būtu ārkārtas eh, zvani. Manuprāt, mēs esam nodrošinājuši mūsu priekšlikumā to, ka ekosistēma aizsargā personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, un es ceru, ka arī parlaments atbalstīs šādu tekstu. Ierosināto grozījumu varam atbalstīt lielāko daļu no tiem. Viena lieta, ko gribēju nedaudz izcelt, uh, bet tas tāds nepārāk skaidrs aspekts. Um, Tuvojas Galileo, viena no Galileo prioritātēm ir iespēja izmantot to vairākās nozarēs, un transporta jomā mēs runājam par sistēmu īstenošanu, kas nodrošinātu drošību, uh, labāku vidas standartu eh, īstenošanu un transporta līdzakļu efektivitāti. Es varu piekrist debakara kungam ar jūsu uh, uh, grozījumam, ar, bet ir jāuzsver, ka ir svarīga šī vispārējās pieejas puse. Varbūt būs grūti to ieviest līdz 2015. gadam, bet ir jānodrošina, ka sistēma būtu pēc iespējas ātrāk ieviešama, lai precizitāte un ātrums, kurā tā darbosies, to visu varam izstrādāt arī vēlāk. Mums, tad, mēs strādājam jau pie Galileo pakalpojumiem, kas varētu to veicināt un atbalstīt. Mani kolēģi no citiem ģenerāla direktoriem doktorātiem norādījis, ka mums vajadzēs, vajadzētu izmantot Galileo, kur tas būtu iespējams, un jāpatur tāda atvērta nostāja pret to. Es gribēju to atzīmēt, un es priecāšos turpmāk sadarboties arī ar referentu, lai sagatavotu šo tekstu pēc iespējas ātrāk. Paldies! Lielas paldies par jūsu komentāriem! Atkal debakar kungam vārds. Paldies kolēģiem par pozitīvajiem komentāriem, paldies arī par citviet izteiktajiem komentāriem. Es ceru, ka mēs spēsim rast labu un ātru kompromisu, lai teksta uzlabošanu. Ātrums šeit ir ļoti svarīgs. Mums ir jāno, jāsagatavo kaut kas tāds, ko mēs varētu jau īstenot, sākot ar 2015. gada 1. oktobri. Šī tēma ir pelnījusi uh, ātru un labu risinājumu. Paldies visiem par jūsu pozitīviem, konstruktīviem komentāriem un priecāšos jums sadarboties nākotnē. Lielas paldies! Darbojamies tātad ātri. 13. novembra pēcpusdiena ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Liels paldies, un tagad varam pievērsties nākamajam darba kārtības uh, punktam. Piecu minūšu pārtraukums pirms tam gan. Thank you. Dāmas un ieri, vai vervolg... Dāmas un kungi, turpināsim darbu. Sveicu Derutera kungu. Ļoti jauki esat atnācis, lai sniegtu informāciju par eh, šo Single European Sky. Un uh, mūsu referents tad būs arī no komisijas pārstāvis ESA un citi runātāji. Thank you very much, uh, Chairman, and, uh... Paldies priekšsēdātājiem, man ir liels prieks viesoties pie jums komitejā. Es jau mēģināju jums pievienoties laiku pa laikam. Man ir liels prieks jūs iepazīstināt ar priekšlikumu par SES 2. Bet svarīgākais gribētu dzirdēt jūsu jautājumus, jūsu komentārus un mēģināšu atbildēt vismaz uz daļu no jautājumiem. Viceprezidentam Kālisam nebija viegli pieņemt lēmumu par, šie, par šo priekšlikumu. Tas ir nosaukts Single European Sky 2, vienotās Eiropas debesis Tas ir turpinājums vienotās Eiropas gaisa telpas divi iepriekšējiem priekšlikumam, ko, ko mēs sagatavojam pirms diviem gadiem. mēs vēlējāmies pieturēties pie savas izstrādātās pieejas, tātad risināt dabisko monopolu situāciju ar ekonomisku regulējumu. Pagājušajā gadā Limasolā mums notika konference diezgan daudz no jums tajā arī piedalījās. Un mēs šķiet arī no komisijas puses un jo īpaši tomēr parlamenta puses piedalījās, uzstāja arī jūsu priekšsēdētājs. Bija tāda stingra nostāja, ka vienotā Eiropas gaisa telpa nedarbojas. Un tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ eh, vicepriekšsādātājs Kalas kungs teica, ka nu, mums ir tad jāmēģina rast kādi risinājumi. Bet pirms iepazīstināšu jūs ar visiem argumentiem, kādēļ SES nedarbojas, gribēju jums tomēr norādīt, ka daudzās daļās esam spējuši panākt veiksmi attiecībā uz SES2, jo mums pirmo reizi ir izdevies apturēt šo ikgadējo pieaugumu gaisa satiksmes pārvaldības izmaksās. Esam eh, radu, izveidojuši drošības regulējuma uh, vidi, kur tiek panākti rezultāti, un mēs pamazām virzāmies uz to, lai varētu uh, palaist, uzsākt tehnoloģisko pilāru, uh, vienotā Eiropas gaisa tāpā, te mēs runājam par tehnoloģiskajiem pakāpojumiem, mm, par pārvaldnieka iecelšanu. Mm, tad vai arī šis paplašinājums attiecībā uz kopu uzņēmumu. Komisija un vismaz lielākā daļa no tiem parlamentāriešiem, kurus esam uzklausījuši, piekrīt, ka progress ir pārāk lēns un pārāk nelīdzsvarots. Tagad mums ir jāpiegriež skrūvis ciešāk un jāveic nepieciešamie labojumi uh, sēs divi ietvaros. Uh, gribu norādīt, ka šī nav jauna politikas institīva un uh, to vajadzētu skaidri apzināties. Tātad, kas īsti nedarbojas? Sniegšu jums tikai četrus piemērus. Veiktspējas schēma. Rāda, ka veiktspēja ir, bet sasniegt, nezināmie rezultāti ir tikai daļēji pirmajā periodā esam konstatējuši mīnus 0,3% izmaksu efektivitātes mērķi, bet esam samazinājuši savas uh, ekspektācijas. Un uh, realitātē uh, situācija ir tāda, ka mums ir uh, tātad izmaksas kuras saglabājas. Tāpat arī esam, neesam bijuši, bijuši spējīgi sasniegt šos drošības mērķus, kuri tika noteikti 2009. gadā. Otrkārt, funkcionālie gaisa telpas bloki. Jā. Šie funkcionālie gaisa telpu bloki, un es atceros sarunu gaitu, tika šie bloki ierosināti kā tāda zināma vienošanās ar dalību valstīm, lai dalību valsts varētu parādīt, kā viņas var darboties, lai apvienotu Eiropas a, gaisa telpu. Un tā kā to bija izdarī, grūti izdarīt vienā piegājienā, mēs ieviesām funkcionālos gaisa telpu blokus. Bet tagad mēs saskatām šos blokus kā tādus papildu uh, administratīvos briesmoņus. Tad es domāju, ka mums ir, sagl tātad ir saglabāta šī, jau esošais nacionālais līmenis, un papildus tam vēl ir radīta uh, jauns birokrātiskais līmenis. Un tas tad ir novedis pie tā, ka uh, dalībvalstis vēlas saglabāt savu nacionālo pakalpojumu sniedzēju ieņēmumu līmeni, un tas nozīmē, ka tiek aizsargāti arī neefektīvi maršruti. Dalību valstis, kur ir dalībvalsts, kurš norāda, ka regula ir pārāk preskriptīva. Tagad tiek pieļauta elastīgāka pieeja attiecībā uz funkcionāliem gaisa telpas blokiem. Treškārt, mēs uzskatām, ka mums nozarei ir jāsniedz iespēja veikt pārorganizāciju, kur tas ir iespējams, un gribu skaidri norādīt, ka ir atsevišķi pakalpojumi, atsevišķi dienesti, kuri ir dabiski monopoli, bet tie nav būtiskākie pakalpojumi, eh, kur mēs varētu būt inovatīvāki, efektīvāki, un tad caur valsts iepirkuma procedūrām varētu ļaut, la, eh, efekti, ļaut efektīvāk izmantot naudu, vai nu tā būtu nodokļu maksātāja vai Eiropas Savienības nauda. Un tad gaisa satiksmes pārvaldība, un jūs to zinat tikpat labi kā es, ka tā ir pilnīgi atsevišķa pasaule. Un dalību valstu līmenī ir ļoti maza politiskā griba iejaukties šajā jomā. Un to mēs redzam, kad analizējam regulatoro, regulatoro uzraudzību, kas uh, tiek īstenota ļoti daudz viet. Um, tā ir ļoti vāja un neefektīva, jo nav nekādu noteikumu izveidot spēcīgus regulējošos struktūras, kas pāraudzītu, kā esam satiksmes pārvaldību dalību valstīs. Un šajā gadījumā uzskatu, ka tas būtu jāstiprina, un zinām to arī no citām diskusijām un no citām nozarēm, cik svarīgs ir, um, cik svarīgu lomu spēlē spēcīgs un neatkarīgs uh, regulators. Ja šādas struktūras pastāvēs, es uzskatu, ka ļoti daudzas jautājumas varēs risināt citādāk, izveidojot šo spēcīgu regulātoru tīklu, bet uh, pašlaik tas nav iespējams. Tātad kāds ir mūsu priekšlikums? Es ļoti ātri mēģināšu iepazīstināt ar septiņām galvenajām tēmām. Pirmkārt, stiprināt nacionālo uzraudzības iestāžu neatkarību un to resursu stiprināšanu. Otrakārt, ir jāuzlabo lēmumu pieņemšanas uh, lēmumu pieņemšanu veikspējas schēmās. Par to mēs runājam arī tagad, un to mēs arī redzējām izskatot uh, iepriekšējās veiktspējas schēmas situācija bija līdzīga. Treškārt, ir gaisa navigācijas pakalpojumu sniedzēji jāaicina koncentrēties uz lietotājiem, jāiekļau gaisa telpas izmantotāju pārvaldībā. Ceturkārt, ir jāatļauj inovācijas, veiktspējas uzlabošana, atļaujot izmantot dažādas pieejas pakalpojumu sniegšanā. Un vēlreiz arī šeit gribu um, uzsvērt, ka atsevišķi atbalsta pakalpojumi jau tiek sniegti, to sniedz ļoti efektīvi, efektīvas publiskās un privātās kompānijas. Un šis vārds bandling, kas tiek izmantos, tas ir, tas ir ļoti nepareizs. Mēs zinām, ka realitātes nozīmē, ka tiek nošķirt pakalpojumu sniegšanu no infrastruktūras sniegšanas, un to mēs nevēlamies ierosināt. Un šajā uh, gadījumā NSP sniegs pakalpojumus un būs arī atbildīgi vienlaicīgi par infrastruktūru. Piektkārt, ir jāuzlabo elastīguma iespējas funkcionālo gaisa telpas bloku kontekstā. Sestkārt, ir jāstiprina uh, tīkla pārvaldība, tiek, tīkla pārvaldnieka pozīcija Uh, viņa iespējas sasaistīt nacionālos un reģionālos pakalpojumus patiesā tīklā, un septītkārt ir jāatrisina pārvaldības problēmas, pārvaldības jautājums, ar kuriem mēs saskaramies, ka dažādas uh, struktūras ir iesaistīts gaisa satiksmes uh, pārvaldībā. No vienas puses ir Eurocontrol, Eurocontrol koncentrējas uz darbības jautājumiem, Viņš atstā, zināmā mērā ir tīkla pārvaldnieks. Ir arī Eiropas um, gaisa, sati, gaisa satiksmes drošības aģentūra. Viņu atbildība ir pāraudzīt visu tehnisko aviācijas noteikumu īstenošanu, un tad arī ir komisija un parlaments ar savām lomām. Uh, viņiem ir jākoncentrējas uz politiku un ekonomisko regulējumu. Tādi ir septiņi mērķi, kas ir iekļauti SES2, nav nekādas būtiskas politikas izmaiņas, mēs tikai mēģinām tātad nedaudz ciešāk piegriezt skrūvus un risināt problēmas, kuras tikas konstatētas sarunu gaitā. Bija ļoti interesanta neformālā padome. Vēlējos pateikties Marinesko kungam kā jūs piedalījāties šajā neformālajā padomē Viļņā. Tur mēs saņēmām diezgan spēcīgu dalībvalstu reakciju pret šo priekšlikumu, jo īpaši attiecībā uz atbalsta pakalpojumiem. Bet pēc šīs padomas es pats sev teicu, tas ir lieliski, mums ir visu ministru pilnīga apņemšanās īstenot SES 2, ko viņi nebija darījuši, ko viņi nebija pavājuši līdz šim, jo tāds bija viņu aizsardzības uh, arguments. Viņi norādīja, ka viņi nevēlas šo jauno vietu uh, priekšlikumu, bet mēs izsakām apņemšanos īstenot SES 2. Un mēs uh, atgādināsim un pieturēsim viņu, uh, pieturēsimies pie viņa teiktā par šo solījumu, bet jums ir jānodrošina, ka SES 2 var kļūt tikai vēl labāks, un es ar prieku sagaidu mūsu diskusijas, un es ceru, ka mēs varēsim nodrošināt kontinuitāti mūsu diskusijās arī nākamgad. Liels paldies! Sidniet, paldies! Līdz ar to mēs varam pāriet pie runātāja saraksta. Vispirms vārds Marinesku kungam. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnului director general, pentru. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties uh, ģenerāla direktoram par šo ievadu. Ir pilnīgi skaidrs, ka pēdējo piecu gadu laikā nav noticis nekas pārāk īpašs Tātad šo piecu gadu laikā kopš tika pieņemts S2 pakotni. Dalību valstis nav veikuši nekādus soļus uz priekšu, lai tad īstenot vienoto Eiropas gaisa telpu. Ja runājam par šiem gaisa un satiksmes mezgliem, izņemot tikai tās lietas, ko minējāt, ir uh, tikai palielināta birokrātija un ir sagatavoti daudzi nevajadzīgi dokumenti. Mēs neatbalstam šos blokus, manuprāt, tā ir gluži vienkārši laika un naudas šķērdēšana. Šie funkcionālā gaisa telpas bloki nenes nekādu pievienoto vērtību, nekādu labumu uh, SES2 īstenošanā. SES2 plus, kā jau jūs norādījāt, pašlaik saskaras ar spēcīgu pretestību no dalību valstīm. Tas ir acīm redzams. Un to jau var arī ļoti labi secināt pēc padomas reakcijas. Viņi nevēlas uzsākt nekādas diskusijas, un um, visās, no visām līdzinājām sanāksmēm varam saprast, ka uh, padomu nevēlas apspriest šo jautājumu. Pašreizējā parlamenta sasaukuma laikā viņi vēlas šo jautājumu pārcelt uz nākamo sasā, sasaukumu. Ir ļoti dīvaini, ka uh, pret argumenti pret SES2 plus sasaistās ar administratīviem jautājumiem. Neviens nerunā par vienotām Eir vienoto Eiropas gaisa telpu, viss runā par administrāciju, par pārvaldību, par to, kas ir noticis saistībā ar iestādēm, ar, ar veikt, uh, veiktspējas schēmu un tā tālāk šiem mērķiem nav nekādas saistības ar gaisa telpas īstenošanu. Ņemot vērā dalību valstu nostāju un ņemot vērā šos pastāvošos monopolus, <coughs> tad vienīgais risinājums, vienīgais iespējamais ātrais risinājums ir izmantot šo top-down pieeju, ieno pieeju. Būtu labi saņemt komisijas uh, priekšlikumu par uh, šādu pieeju. Tas, smāk, būs sarežģīts, bet, nu, izstāst, ka vienīgais risinājums, ko mēs varētu izmantot. Uh, kādi ir uzlabojumi SES2 plus salīdzinot ar iepriekšējo pakotni? tajā, šajā priekšlikumā netiek veikti nekādi būtiski soļi, lai tad uh, aizsākt atklātu vienoto Eiropas gaisa telpu. Es uzskatu, ka mēs varam uzlabot šo priekšlikumu, un es gribētu īsi uh, iepazīstināt jūs ar maniem ierosinājumiem. Es esmu jau iesniedzis arī tātad savu uh, atziņumu, bet tas tiks papildināts vēl ar grozījumiem. Sāksim ar uzraudzības iestādes neatkarību Es uzskatu, ka ir zināms sajaukums, sajaukums starp uh, uh, nacionālajām iestādēm. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīga tikai viena iestāde, jo ir tikai viena regula, kura regulē visas uzraudzības darbības lidostām un gaisa satiksmes pakalpojums niedzējiem. Tādēļ es uzskatu, ka mums būtu vajadzīga tikai viena nacionālā iestāde, kura uh, certificētu Eiropas līmeņa iestādi. Ja tā nebūs, tad baidos, ka Eiropas uh, līmeņa iestādei um, uh, vien, vienīgais uzdevums būs specifikāciju izstrāde un ne to piemērošanu. Es domāju, ka tātad mums ir jāiesaist šī jautājuma risināšanā pakalpojumu nodalīšana. Unboundling, kā jūs minējāt. Manuprāt, ir ļoti grūti jau no, tā, no sākuma pateikt, ka navigācijas pakalpojumi būtu jānodala no gaisa satiksmes kontrolas pakalpojumiem. Mans ierosinājums būtu šāds. Pakalpojums niedzējiem būtu pienākums saņemt piedāvājumus no citiem pakalpojumu sniedzējiem vai nu komunikāciju, navigācijas vai meteoroloģisko pakalpojumu jomā, bet nevajadzētu uzlikt uh, šo pienākumu veikt nošķīrumu, kā pašlaik to ierosina komisijas priekšlikums. Ja runājam par veiktspējas schēmām gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji, viņiem ir jāsasniedz šie veiktspējas kritēriji. Viņiem vajadzētu sasniegt veiktspējas kritērijus, bet mums nevajadzētu uzstādi, u, uzlikt kādus pienākums par to, kādā veidā kritērija būtu, jā, būtu sasniedzama. Manuprāt, tas būtu kompromisa risinājums. Runājam par veikts pēc schēmas, uzskatu, ka um, komisijai piederētu galavārds šajā jomā. Būtu jāpaturprātā Eiropas mērķi uh, laikā, kad tiek noteikti nacionālajie mērķi. Uzskat, ka vienīgais mums pieejamais risinājums ņemot vēlā pašreizējo situāciju dalību valstīs, uzskatu, ka vienīgais veids, kurā mēs varētu īstenot vienoto Eiropas gaisa telpu, ir uh, ar tehnoloģiju izmantošanu. Mums ir jāīsteno sistēmas, kuras ir uh, radījis SESAR. Šīs tehnoloģijas ir jāanalizē un tās ir jālaist tirgu uh, SESAR ietvaros. Mums ir skaidri jānosaka atbildības jomas, pastāv a, a, a, regulējums attiecībā uz pārvaldniekiem, un viņiem vajadzētu būt atbildīgiem par projektiem, visiem projektiem, nodrošinot sinhronizāciju un koordināciju visu projektu īstenošanas fāzē. Līdz lai mēs tad nesaskartos ar datu sasaistes problēmām. Atrodamies situācijā, ka esam īstenojuši risinājums gaisā, bet ne uz sauszemes pakāpojumiem, attiecībā uz sauszemes pakāpojumiem. Ir skaidri jānosaka atbildības jomas, ir skaidri jānosaka, kurš ir atbildīgs par sesāru projektu īstenošanu, uh, Uh, mums ir nepieciešama pārorganizācija gaisa telpā. Ir nepieciešama tātad uh, pārvaldnieku menedžeri, kas atbildīgi katru par savu jomu. Um, tas ir tās lietas, ko es vēlētos ieviest ar savu grozījumu palīdzību. Vēlētos atkārtot jūsu teikto. Drošības mērķi līdz šim vēl nav noteikti. Un, manuprāt, viena no vissvarīgākajām lietām, kas mums ir jārisina, ir drošības aspekta ņemšana vērā. Uz to vajadzētu uzstāt. Es zinu, ka jūs pašlaik eh, runājat un vedat sarunas par veiktspēju eh, schēmu otro periodu. Un es tiešām ceru, ka jūs spēsiet rast risinājumus, lai mēs vairs nenonāktu tādā situācijā, kādā esam pašlaik. Ir veikti jau nepie, ieguldīt nepieciešamie pūliņi, bet ja jūs izanalizēsiet visu sistēmu un ja jūs izanalizēsiet uh, šo Mm, ieguldījumu šos finanšu līdzekļus, kas uzņēmumiem būs jāiemaksā laika posmā no 14. līdz 20. gadam, tad pamanīsiet, ka viss ir kļuvis tikai dārgāks, ne lētāks. Paldies! Paldies, paldies! Tas bija ļoti svarīgi. To izklāstiet nākamais runātājs. Sasēlkungs. Jā, paldies. Vispirms gribētu pateikties komisijai par veikto darbu, par šo regulu, par eh, navigācijas pakalpojumu un eh, aviolidojumu pārvaldīšanu. Noteikti, ka pastāv griba uzlabot aģentūru lomu lidojumu drošības uzlabošanā, piekrītu komisija, ka tas ir jāizdara. Tas izriet no drošības normām, kā arī no nepieciešamības darboties pasaulē, kas arī ir viena sarežģītāka un kompleksāka. Labprāt, gribētu šeit pieminēt atsevišķi jautājumus, kas ir tekstā. 14. novembrī Satinājumas komitejā šis eh, jautājums tiks apspriests un dokuments iesniegts. Es domāju, ka mums šeit ir lieliska iespēja pārstruktūrēt uh, aģentūru pārvaldību, lai panāktu arī 2012. gada jūlija vienošanās mērķus. Saskaņā ar šo vienošanos Eiropas komisija, Eiropas parlaments un uh, Eiropa padome ir atradusi kopīgu pieeju attiecībā uz eh, aģentūrām. Tā ir vienošanās, kas gan juridiski nav saistoša, bet tā balstās uz eh, pieeju, kas balstās uz eh, atsevišķiem gadījumiem. Tur ir runa par aģentūrām, to atrašanās vietu, par pārvaldību, par darba veidu un resursu izmantošanu un arī par kontroļu veidiem. Pašreizējās regulas mērķis ir panākt sas, sasniegt vienādu līmeni civilo lidojumu drošība Eiropā. Šo struktūru ir vēlme ierīkot arī attiecībā uz Eiropas aģentūrām starp EZA, Eirokontrola komisiju ir jāsadala kompetences, lai EASA varētu koncentrēties uz tehniskās regulācijas un uh, drošības prasību pāraudzīšanu. Savukārt komisija raudzītos uz ekonomisko regulēšanu un kontroli šeit ierobežotos uz operatīviem uzdevumiem. it īpaši kā tīkla pārvaldītāji. Šodien es uh, paužu viedokli, ka ir jāpalielina EASas loma. Arī tādēļ, ka mēs tādā veidā radām aģentūru, kas būtu sarunu partners visu kontinentu sarunu partneriem. Tā kā tā patiešām būtu globāla struktūra. Mēs zinām, ka EASA pašlaik noslēdz strateģiskas vienošanās ar, piemēram, Kanādu, Singapūru, Izrēlu. Un tas noteikti varēs izmantot kā priekšrocība. Pastāv informācijas apmaiņa, arī labāks prakses piemēri. Notiek un ar tiem notiek apmaiņa. No tā var uh, gūt labumu visi, kas attiecas izmaksu pusi par aģentūrām. Tūlīt arī bēgšu runāt, es uzskatu, ka šīm izmaksām nevajadzētu pieaugt. Citādi tas varētu izraisīt eh, domino efektu un varētu atstāt ietekmi arī uz citām aģentūrām. Ir jāatrod labi instrumenti, kas uh, nodrošinātu to, lai nebūtu papildus izmaksas. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja kaut kas eh, palika neskaidrs. Paldies! Siznieks, paldies! Par izklāstu. Pārējiem tad pie citiem runātājiem. <coughs> Kroček kungs no Ekosoka. Ceru, ka esmu pareizi izrunājis jūsu vārdu. Uh, Paldies, priekšsādātāji, pasniedzāt mums šo iespēju runāt komitejā. Tad runājot par SES2, mūsu komiteja pēdējo gadu laikā ir daudz strādājis pie šī jautājuma, un tad atceroties Viļņas sanāksmi, uh, tas ir ļoti piemēroti šajā kontekstā. Vismaz šai, es šajā sanāksmē novēr, novēroju to, ka SES2 uh, ir ar pieņēm, pieņemams risinājums, bet dalība valstis tad atsevišķi aplūko šo ATM aspektu, bet tas ir ļoti bīstam, jo to nevar no, nošķirt no pārējiem pakalpojumiem. Tad mēs runājam par mobilitāti, ne tikai par uh, ATM. ATM ir svarīgi. Svarīgs aspekts. Ir jānorāda, ka uh, NSP e nav uh, e, gaisa telpas īpašnieki. Ja mēs runājam par ATM un NSP funkcionēšanu atsevišķi, tā ir milzīga kļūda, ko mums tiešām nevajadzētu pieļaut. Un visbeidzot, ja es aplūkošos apstākļus gaisa, Eiropas gaisa satiksmē kā tādā, un ja pa gala lietotāju uztveram avio kompānijas situācija ir briesmīga. Pašlaik aviokompānijas ir ļoti nekonkurētspējīgā uh, pozīcijā pasaulē. Un viņas arī nav ilgtspējīgas, un nepēc, ne, iespējams nodrošināt ilgtspēju, par kādu mobilitāti mēs varam runāt. Uh, skaidrs, ka SES2 un SES2 plus ir tikai daļa no lielāka projekta, proti Eiropas gaisa telpas īstenošanai. Uh, Mēs nevaram saprast, kāds ir iemesls, kādēļ dalībvalstis noraida vienota gaisa tirkus īstenošanu. Otrakārt, ja runājam par ATM, nav nekāda iemesla, lai mēs atkāptos no labāk tirgus praksēm, ja runājam par efektivitāti. Kādēļ, lai mēs pieļautu tātad šādas atkāpes no tirgus labās prakses, kuru varam viegli novērot arī citu vietu pasaulē. Ja runājam par SES īstenošanas efektivitāti, varu piekrist iepriekšējiem runātājiem. Ir skaidrs, ka šie veiktspējas mērķi nav sasniegti, un neviena no dalību valstīm nav saņēmusi sodu par šo rezultātu nesasniegšanu. Manuprāt, tas nav pieņemami. Mums ir nepieciešama šī top-bottom pieeja ar labāka īstenošana, uh, papildu pakalpojuma atsaistīšana ir iespējama, Mums ir uh, nepieciešams uh, veiktspējas, pārska veiktspējas pārskatas struktūra, un varbūt ir nepieciešams, lai Eurocontrol pārskatītu savu konvenciju, lai labāk varētu strādāt tieši ar SES2, un mēs ceram, ka Eiropas parlaments runās uh, spēcīgi pārstāvot Eiropas Savienību. Paldies! Jā, paldies ļoti skaidri tas bija. Tagad uh, varēs izteikties kolēģi skatos uz laiku. Katram divas minūtes būs iespēja izteikties. Rutskungs gribētu izteikties pirmais. Īsimirņī katastas. Paldies, var izteikties pavisam īsi. Pašreizējā situācija ar 28 dažādām nacionālām sistēmām navigācijas pakalpojumu jomā ir vairāk kā 60 gaismas attieksmes kontrolas centri. Šī situācija ir ļoti nelabvēlīga, jo pasažieriem jāsaskarās ar lidojumu kavēšanos, ar paaugstinātām izmaksām. Um, bet pastāv arī būtiskas operacionāls un cita veida problēmas, kurām saskaras avio kompānijas. Un gala beigās tas viss noved pie uh, lielākā CO2 izmeša apjoma. Nu, man rūdz jautājums, kādai dalību valstis tā uzvedas attiecībā uz īstenošanu Es domāju, ka iemesls ir pavisam vienkāršs un skaidrs. Dalību valstīm ir uh, monopoli, kur ir iesaistīts privātais kapitāls, un tas nozīmē, ka pastāv tāds aizvien pieaugošs protekcionisms noteiktās jomās. Ir uh, privātās intereses, un ir jāatcerās, ka tas iet roku rokā ar to, ka mēs uzturam zināmus stereotipus un aizspriedumus. SES īstenošana ir gan, tā ir gan simboliska, gan praktiska nozīme. Es gribētu uzdot trīs īsus jautājumus, mēģināšu tos tiešām formulēt īsi par šo juridisko atbalsta pakalpojumu atsaistīšanu. Ja palūkojamies uz dzelzceļu un citām jomām un pieredzi, ko esam guvuši iepriekš, esam saskārušies ar būtiskām īstenošanas problēmām. Problēma jau nav tajā, ka pakalpojumi nav neatkarīgi, problēma ir tajā, ka dalību valstis neievēros uh, atbildību. Ja veikspējas mehānismi būtu labāki Un, ja tiktu sniegs labāks atbalsts, mums nevajadzētu šo pakalpojumu atsaistīšanu ieviest kā obligātu normu visiem. Nacionālās uzraudzības iestādes, kas ir ārkārtīgi svarīgas ses īstenošanā, gribētu teikt sekojošo. Ja jūs pieņemat, ka būs vajadzīgi septiņi uh, gadi, tā īstenošanai, tad mēs nepanāsim nekādas izmaiņas status quo. Mums ir jāsamīsina septiņu gadu pārējais periods. Ja runājam par nozari, par saistītajām in, in, nozarēm un tajā strādājošiem, eh, būs milzīgs spiediens eh, tie, tīri tehnoloģiskās attīstības dēļ. Tad, kad mēs nākam klajā ar eh, kopienas regulējumu par ekonomiskiem noteikumiem, mums ir jāsagatavo tādi noteikumi, kas aizsargā šo brīnišķīgo cilvēku kapitālu gaisa satiksmes nozarē. Tas mums ir jāpatur prātā. Paldies. Jā, paldies. Kroša kungs tagad. Paldies priekšādātāji. Paldies arī par prezentāciju. Man ir tāds, kā kādreiz to jau būtu redzējis un dzirdējis šajās debatēs. Mēs esam tādā situācijā, ka mēs ar padomu un komisiju uh, Mums ir bijusi vienošanās, un uh, valsts neievēro šo vienošanos. Pirmais jautājums. Vai likumdošana tiek īstenota, vai pašreizies priekšlikums varētu būt uzlabojams, bet tas neko nevēra situācijā? Ko grasās komisija darīt šajā pārējais fāzē? Vai tā valstis ļaus valstīm pasīvi rīkoties, vai ir vēl kaut citas procedūras, kuras varētu izmantot un izdarīt spiedienu? Man šķiet, ka lieta ir vienkārša. Vai nu valstīm vajadzētu pieņemt pašreizējo sistēmu ar visiem noteikumiem, vai arī ir jārada kaut kas jauns. Nav jau situācija, kurā nav nekā pamatojums, kas toreiz ir, ir ļoti grūti saprotams arī pilsoņiem. Ja ir kāds mērķis, un ja var būt efektīvāks, un ja var būt drošāks viss, un vidē draudzīgāks, un ar laiku arī jau varētu ietaupīt izmaksas, tad es patiešām nezinu, kādēļ tas viss nenotiek. Izvirzās otrs jautājums. Mēs eh, valstīs zinām visvarīgākos šķēršļus, tie tika pieminēti. Ir jāsaglabā humanais kapitāls, protams, eh, par noteiktu cenu. Vai komisija šo tematu kaut kādā veidā risinās? Otrakārt, noteiktām valstīm es domāju, ka ir pat būtiskāk uh, runāt par ienākumu ieņēmumu, nevis uh, par sadarbību visā Eiropas Savienībā, jo ieņēmumu arī ir būtisks jautājums. Vienkārši šis piemērs Māstrihta, kā uz šiem punktiem tomēr ir dotas atbildes. Ja šie trūkumi ir zinām, tad, manuprāt, pašreizējā priekšlikumā to, par to vajadzētu runāt patieši. Vairāk, vēl viens punkts. Eh, varētu citēt daudz, bet gribētu citēt tikai vienu. Proti, kā. Ka vienotās gaisa telpa ir sadalīta starp drošību valsts līmenī un eh, to, kas attiecas uz eh, lidojumiem, uz avio lidojumiem. Vai komisija to risina? Ja mēs paraugāmies uz centrālo Eiropu, ja mēs redzam, kāda vispār šeit gaisa telpa paliek pāri noteikti reģionos, tad eh, jautājums ir par drošību, lai to visu varētu atrisināt. Nākamais bija ziņojums, ko sagatavoja mūsu koordinators eh, Ježembovska kungs. Viņš kā koordinators ir izteicies drusku diplomātiskāk nekā to darīja kā deputāts. Viens ir skaidrs tomēr, valstis to ne nevēlas. Un tas ir mans pēdējais jautājums. Kā jūs domājat, kāds ir arguments, kas jums varētu radīt optimismu, lai pārliecinātu valstis pielāgot to, vai jūs vienkārši grasāties draudēt valstīm, vai ir tas kaut kāds pozitīvs priekšlikums. Jā, Sīsnieks, paldies. Un uh, vispirms Gezīna Maisnere, lūdzu, Gezīna. Paldies. Paldies Petram Vandālinam runāšu īsāk nekā divas minūtes, jo Matjo jau teica, daļēji to, ko, kas arī man interesē. Ir tā, ka mēs kā Eiropas parlaments esam teikuši, nevar pieņemt, ka, ja mums ir vajadzīga vienota Eiropas telpa, kas būtu efektīvāka un labāka attiecībā uz emisijām, un ka to visu parakst dalībās, un, bet neviens to neīsteno, to var teikt tā ļoti pragmātiski, jo tā ir bijis. Tādēļ es varu saprast komisiju, ka tā ir izvirsījusi jaunu priekšlikumu. Drusku brīnījos, ka tagad dalībās ir teikušas, ka. Kā jaunais priekšlikums daudz par ātri, jo mēs jau gribējām to otru iztenot, un tur jau termiņš ir pagājis. Tas nozīmē, ka mēs kā deputāti to īsti neizprotam. Protams, ka es zinu, ka dalība valstis eh, ir ļoti atšķirīgi organizētas eh, to gaisa telpas novērošanas sistēmā, un tas rada problēmas. Piemēram, starp Vāciju un Franciju tur ir dažas lietas, ka, ko nav iespējams īstenot. Bet nevar būt tā, ka mums nav Eiropas vienotā telpa. Tādēļ jautājums, ko grasās darīt komisija, tāds ir tāds uh, drusku stingrāks priekšlikums. Un, ja tas viss virzīsies priekš, tad tas ir labi, bet es zinu arī, ka tik pieminēs arī humanās kapitāls, tur arī ir vairāk darbinieku šajā sektorā jau. Un tas ir arī jāzina, ja vēlamies rīkoties Eiropas līmenī efektīvi. Tad ir jāuzdod jautājums. Uh, vienkārši tā brīvi formulēšu, vai jāraugās, vai katrai dalībvalstī ir jāpatura savas institūcijas, varbūt kooperācija tas būtu efektīvāk, varbūt tur varētu sadalīt uzdevumus, un tas tieši rada sarežģījumus. Pēdējais par atsaistīšanu, tad tas ir no dzelzceļa arī jau zināms. Tur arī bijuši mēģinājis salīdzināt, kāda dalībvalsts, eh, kurai valstī kāda sistēma, un kuras varbūt būtu labi, labas kā piemēri lai to pārmest tādā vispārīgā līmenī, uz visas Eiropas līmeni. Varbūt to vajadzētu darīt vairāk nekā tas darīt līdz šim. Un kā pēdējais, mums jau ir sadarbības, piemēram, Francija, Itālija, tur jau notiek sadarbība. Bet varbūt, ka ne visur un nevienā līmenī, varbūt citā veidā jārisina šīs jautājums par uh, kopīgu telpu. Ilgāk runāju, un tagad uh, Forsters kundze. Um, thank you very much, Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī komisijai par ierašanos. Šī ir ļoti interesanta diskusija, un vēlos pateikties Marinesko kungam, kurš ir uzsācis šo diskusiju, paldies arī komisijai. Uh, bet mēs esam nonākuši ļoti īpašā situācijā. Šis priešlikums uh, par ses to Tas par to runājām pirms desmit gadiem, un viss izteicām tam atbalstu. Galvenais jautājums šeit ir par pol politisko gribu. Un cilvēki jau saprot, ka lielu struktūru izmaiņas ir ļoti sarežģītas un grūtas, un es, es piekrītu tam. Es esmu eiroskeptiķi, bet es šeit nesaskatu nekādus suverenitātes jautājumus attiecībā uz gaisa telpu. Un apvienotās karalistas valdības pārstāvi ļoti atbalsta SES un arī SESAR. Tā ir visa viena liela pakotne. Vienu mēs nevaram apskatīt atsevišķi no otra. Mēs visi vēlamies pārdot Cezāra produktus visā pasaulē, mēs konkurējam ar amerikāņiem. Mums tiešām ir beidzot jāsāk virzīties pareizajā virzienā. Es neapskaužu jūsu nostāju, bet uzskatu, ka jums vajadzētu būt stingrākam savā nostājā. Pašlaik Eiropas Savienība 28 dalību valstis, un pat tās dalību valstis, kuras pievienojās pēc tam, kad mēs sākām runāt par SES, viņas parakstījās zem tā Esmu tikusies ar arotbiedrībām, manam ar Nesku kungam bija ļoti laba saruna ar arotbiedrībām, un viņi ļoti skaidri saprot, kādas ir aktuālākās, mēs ļoti labi saprotam, kādas ir aktuālākās bažas, bet mums ir jāskatās ilgākā termiņā, uh, Mums jādomā par gaisa satiksmes kontrolas centriem, to attīstību laika gaitā, bet pats svarīgākais ir koncentrēties uz patērētājiem. Jūs jau pareizi norādījāt, kādēļ Eiropas patērētāji maksā par avio biļetēm vairāk nekā viņiem vajadzētu maksāt. Mēs esam globāli, mēs esam globāli līmeņi konkurencē iesaistīti, un ja mēs uh, varētu uh, samazināt degvielas patēriņu, ja varētu izmantot tiešākus maršrutus, ja mēs to visu varētu īstenot saprātīgā un pragmatiskā veidā, tas risinātu problēmas. Es nesaku, ka uh, privatizācija ir īst, īstais risinājums, kāds ir noticis apvienotajā karalistē. Uh, komisija jau norādīja, to var darīt gan caur valsts sektoru, gan caur liberalizāciju. Ir vairāk iespējami risinājumi bet dalību valstīm ir tiešām jāsāk kaut kas darīt. Vai nu mēs sāksim rīkoties, vai mēs gluži vienkārši šķiežam savu laiku. Gaisa telpas elastīga izmantošana. Daudzās valstīs tā ir notikusi jau vairākas desmitgades, vai nu, no sākuma militārā aviācijā un pēc tam arī civilajā sektorā, bet mums vēl joprojām ir dalība valstis, kuras neļauj pat izmantot savu neizmantoto gaisa telpu, lai mazinātu sastrēgumus gaisa telpā. Es atvainojos, Pīter, bet EPP un sociālisti par to runā. Tas ir ļoti svarīgi. Priekšsādātā Džeki, es jums piekrītu, bet jūs jau runājat pāri laika limitam. Es beigšu runāt minūtes laikām. Tieši tā, ja mums bija mūsu pašinstīvas uh, ziņojums kuru pilnībā atbalstīja parlaments. Tad es rezumēšu. Mūsu izteiktie komentāri bija svarīgi, un es vēlētos jautāt komisijai, kā jūs rīkosieties tālāk, jo ir pārāk ilgi jau ticis vilcināts laiks, un tas, ka mēs nevirzamies uz priekšu, tas rada milzīgas izmaksas gan mums, gan uzņēmumiem, gan visai nozarei kopumā. Paldies! Paldies priekšsēdētā par jūsu pacietību! At, uh... Jā. Mums tagad laikam ir vēl desmit minūtes laika. Izskanēja jautājumi, arī komentāri. Varbūt jūs tagad varētu izteikt savus komentārus. Bet pulksten 12.30 mums sēde ir jābeidz. Lūdzu, jūs mikrofons. Jā, gribēju jūs jau paņemt. Paldies, paldies arī par ļoti. Uh, daudzšķautņainu debati un vispirms vispārīgs komentārs par vairākiem nu, izskanējušiem komentāriem Marinesku, Kravčiks, Fostere. <clears throat> Mēs šeit vēlamies radīt tādu vidi, eh, vidi kurā Eiropas aviokompānijas varētu izdzīvot. Un mums ir sistēma, kura ir pārāk dārga avio kompānijām. Kā rezultātā viņas negūst peļņu, kas savukārt drauda risku, eh, ka Eiropa varētu zaudēt savu eh, pārsēšanās punkta funkciju kaut kādā brīdī. Varbūt, ka jau ir 5 minūtes pār 12. Tālāk runājot, ja mēs runājam par aviokompāniju restruktūrizāciju, lūk, galvenais politiskais vēstījums, kas mums būtu jāpauž arī dalību valstīm. Marinesko kungs diezgan pamatoti norādīja, ka mums vairāk jādomā par pieeju no augšas uz lejām, kas zināmā mērā precizētu, kurš dara ko, kas atbild par ko. Un tieši eh, šāda pieeja arī raksturīga SS2. E um, es ar prieku turpināšu ar jums strādāt un Varbūt jūs gribat eh, šo jautājumu vēl nedaudz paturpināt. Esmu arī uzklausījis deb debati attiecībā uz to, kas ir būtiskie pakalpojumi, kas ir nebūtiskie pakalpojumi. Jūs pieminējat komunikāciju, eh, navigāciju. Eh, varbūt mums būtu jāpraugās šiem jautājumiem, kā tos strukturizēt bet šajā ziņā mēs esam ļoti atvērti un es lielā mērā apsveicu jūsu spēcīgo uzsvaru uz to, ka komisijai ir jābūt, eh, jāvar teikt pēdējo vārdu, galvārdu. Kas attiecas uz tehnoloģijām, diez vai man būtu daudz jāpiebilst jūsu teiktajam. Pilnīgi piekrīt jūsu bažām par drošības mērķiem. Sasolīkungs. Ļoti priecājos, ka jūsu analīze ir līdzīga mūsējai tādā ziņā, ka mums ir vajadzīga EASA. EASA ir jākļūst par globālo atsauci Eiropas aviācijas drošībai, arī vidas jautājumiem. Un jāstiprinājās. Runājot par izmaksām, minēšu tikai vienu domu Mēs no Eirokontrolu esam pārcēluši funkcijas uz EASA. Par to maksāja uh, lietotāji uh, uh, ceļojuma gaitā vai laika gaitā. Un iespējams, ka mums tagad būs jāmeklē jauni līdzekļi no nodokļu maksātāju līdzekļiem, kā šos pasākumus finansēt. Ir zināms funkcijas, kuras noteikti ATM un viss šis uzraudzības funkcijas, kuras no Eirokontrola tiek pārceltas uz EASU. Man diez vai būtu jākomentē plašāk Kraču kungu teikto, jo mēs komentējam to pašu jautājumu, un jūs ļoti skaidri arī politiski domu izteicāt par notiekošo viļņā. Danēlis kungs. Cilvēka kapitāls ir ļoti nozīmīgs un mums noteikti, tam vispiekrītam, ir jāsaglabā cilvēka kapitāls Eiropas saimnībā. Un viens no svarīgākiem cilvēku kapitāls daļ, daļām ir gaisa attīksmes kontrolieri vai uzraugi, viņa zināšanas. Ja jūs paskatāties uz ASV sistēmu un salīdziniet to ar Eiropas sistēmu, Eiropā sistēmā nav tik daudz vairāk gaisa satiknes uzraugu kā ASV sistēmā taču ASV sistēma ir daudz efektīvāka un lētāka tādēļ, ka tā ir savādāk organizēta. Bet te nav runa par gaisa e, satiksmes uzraugu skaitu samazināšanu. Par to tas jāpasaka skaidri. Vienkārši mēs gribam padarīt Eiropas sistēmu efektīgāku. Tādam jābūt mūsu mērķim. Groškungs, e, līguma pārkāpšanas procedūra Mums ir līguma pārkāpšanas procedūra, un e, to arī turpināsim virzīt. Vienlaiks ir diskusija par jauno likumdošanu, taču šķiet tas ir vienīgais papildu ierocis, kas ir mūsu rīcībā, kas attiec uz funkcionāliem gaistāvs blokiem, kas attiec uz uh, šiem performance režīmiem jāraugās, vai arī šeit mēs nevaram šo līguma pārkāpšanas procedūras rungu pavicināt. Jūs zināt, ka viceprezidents Kalas ir cilvēks, kurš šajos jautājumos vienmēr e, ļoti aktīvi darbojas un raugās uz to, lai komisija savu uzdevumu kā ēs likumdošanas uzrauks pildīt, kas attiec uz gaisa telpas sadalījumu. Tik tiešām ir tā, es nezinu to vācu terminu, sakronātais ka mums ir jā, jāpanāk uh, uzlabot elastīga gaistāvs izmantošana, enhance flexible use of airspace, angļu valodā. Tātad daudz spēcīgāk nekā tagad. Mums jāvar gaistālpu izmantot daudz elastīgāk, daudz labāk nekā līdz šim, un šeit Eirokontrola liela nozīme, kā arī šīs iestādes stiprināšana, kā uh, Eh, tīkla eh, pārvaldnieka stiprināšanu. Maisneres kundze. Sākšu ar pēdējo jūs teikto Francijas un Itālijas sadarbību. Nu dien, attiecībā uz European Sky 2 mēs izdarījām tādu kļūdu, ka mēs teicām, ka lūk, tas ir šis FAB, un tagad viņiem ir e, e, šis funkcionāls gaistāps bloks, un viņiem tagad nāksies sadarboties, vai viņiem tas patīk vai nē. Taču attiecībos CES 2 plus mēs piedāvājam tieši e elastīgāku pieeju, proti, citas sadarbību formas, kuras var izrādīties efektīgākas. Tieši to mēs gribam veicināt. Līdz ar to šķiet tas arī jūsu jautājumu varētu atbildēt. Jūs pārējais jautājums arī man eh, liekas, es jau atbildēju, eh, runājot par Grošu kungu iebildu. Fosters kundzei teikšu, es saprotu vārdu. Uh, Uh, uh, kur jūs uh, savā runā izrunājāt, izmantojat tātad par neefektivitāti, par tādu muļāšanos. Tik tiešām eh, līdz šim panāktais mūs neapmierina. Pilnīgi jums piekrīt, taču kaut kāda virzība notiek. Un pēdējo gadu gaitā šī virzība ir notikusi lēnāk ties, nekā mēs būtu vēlējušies to redzēt. Protams, jūs varat uh, sacīt, ka uh, glāze ir trīs ceturdaļu uh, tukša. Es vēlētos teikt, ka tā ir gandrīz puspilna, taču mums tagad ir jādod tāds grūdienis, lai glāzi piepildītu vairāk. Un tā šī pieeja ar papildu ierosinājumiem, e, bet tajā pat laikā e, virzām šīs e, līguma pārkāpuma procedūras. Priekšēdi ceru, ka es atbildēju vismaz dažus no jautājumiem, ko uzdev deputāti. Paldies, ka viesojāties mūsu komisijā un devāt mums tik plaši ieskatu e, jautājumus, kas saistīti ar šo tēmu. Paldies jums, paldies visiem kolēģiem, arī par pacietību ar mani sēdes vadīšanā. Paldies tulkiem, saka priekšsēdes, turpināsim pulksten trijos. Saka priekšsēdes ar mini uzklausīšanu par ostas pakalpojumiem. Labu aptīku!